Dear colleagues, I think. Kolēģi, ir laiks sākt. Vēlētos vispirms sveikt komisāra amata kandidātu vidas un pārtiks drošuma jautājumā Andru Kaitkungu un pārējušu savu dzimto valodu. komisāra atbildības joma nav tikai viena, tā ir diezgan plaša. Nepieciešams uzlabot veselības aprūpi, piekļuvu veselības aprūpi, pārtiks drošumu jautājums arī. Viņš ir sirds asinsvadu ķirurgs vairāk kā 20 gadu pieredze, bijis arī veselības protams, ministrs no 2012 līdz 2014 gadam, tā skaitā Lietuvas prezidentūras ietvaros. Kopumā viņam vairāk kā 20 gadu pieredze strādājot Lietuvas parlamentā, bijis e, deputāts sešos parlamentu sasaukumos, Eiropas Savienības lietu komitejas priekšsēdētājs saimā Kā jūs zinat, šo eh, uzklausīšanu organizē vidas komiteja, bet piedalās arī lauksaimniecības komiteja, kā iesaistītā komiteja. Kopā mums ir 45 runātāji, būs 6 no tiem no lauksaimniecības komitejas. Es atgādināšu, ka saskaņā ar vadlīnijām parlaments vērē, eh, vērtē komisāru kandidātu balstoties uz viņu vispārējām kompetencēm, personīgo neatkarību, Eiropas eh, saistībām, izvērtē viņa zināšanas par atbildības jomas jautājumiem un komunikācijas spējas. Pirms uzklausīšanas eh, viņš ir atbildējis arī uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Atbildes to angliskie tulkojumi ir izplatīti deputātiem 26. septembrī. Mēs sāksim ar to, ka dosim eh, komisaram kandidātam iespēju uzrunāt mūs ne, nevairāk kā 10 minūtes, un noslēgumā jums būs 5 minūtes noslēguma uzrunai. Pēc ievada sekos 45 jautājumi, kas tiks sadalīti četros blokos. Pirmā kārta būs septiņi garāki jautājumi, 5 minūtes katram, pēc, kur būs iespēja uzdot jautājumu un atbildēt un precizēt. Minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji, viena minūte papildinošam jautājumam un viena minūte atbildēju šo papildinošo jautājumu. Tālāk būs otrā kārta, uh, 26 īsi jautājumi, 3 minūtes kopumā. Tos uzdos NV komitejas locekļi. Viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Trešā kārta. Tur būs jautājumi, īsi jautājumi no agrī komitejas, Un noslēgumā septiņi īsi jautājumi no NV komitejas locekļiem. Lai varētu pabeigt darbu laikā, būs nepieciešams pieturēties pie laika grafika, jo uzklausīšana nedrīkst būt ilgāk par trim stundām, līdz ar to aicinu visus pieturēties pie laika grafika. Piecas sekundes dodu eh, papildus laiku deputātiem, desmit sekundes komisāra amata kandidātam, pēc tā tiks atslēgts mikrofons. Zvaigznīte ekranā liecinās par brīdinājumu, ka tūlīt beigsies laiks. Katrā ziņā mans āmurīts atgādinās jums, ka jums ir jābeidz savu izteikumu. Tulkojums būs pieejams 23 valodās, līdz ar to visi eh, runātāji varēs izmantot dzimto valodu. Mūsu uzklausīšana tiek raidīta tiešraidē internetā, parlamentu mājaslapā, un no turienes būs iespējams arī ierakstu lejuplādēt. Un tagad aicināšu komisāra amata kandidātu Andru Kaiškungu izteikties savu teiktu, ievadu uzrunu. Priekšādātā kungs, godātie deputāti, man ir ārkārtīgi liels gods būt šodien šeit, jūsu priekšā, un badaļ, būt daļai no Žana Klauda Junkera komandas. Stāvēt šeit jūsu demokrātiski ievēlēto Eiropas tautas pārstāvi priekšā, lai apvainītos ar jums ar viedokļiem, un lai mēģinātu jūs pārliecināt, ka es varu tapt iecelts par Eiropas, komisā, Eiropas komisijas komisāru, kas atbildīgs par veselības un pārtiks drošību, drošumu jautājumiem. Pirmām kārtām ļaujiet man jums pastāstīt par mani, kas es esmu, kāda mana pieredze un kāpēc man šķiet jūs varat man uzticēties. Savas dzīves pirmos siksus gadus pavadīju vienā no Staļina gulaga nometnēm Ziemeļsibīrijā virs arktiskā loka. Tur piedzimu deportētu lieti, Lietuvas uh, um, ierēģņu ģimenē. Tāpat kā mans tēvs, arī es savā jaunībā cīnījos pret jau padomju apspiešanu cilvēktiesību jautājumos. Man vienmēr bija svarīga patiesība, godīgums un vienlīdzība. Mani divreiz aizturēja un pret mani īsteno izmeklēšanu KGB. Es cīnījos par uh, Lietuvas neatkarību un esmu lepns, ka esmu viens no manas valsts eh, neatkarības un konstitūcijas deklarācijas autoriem. Man Eiropas man liekas, ka cīņa pret totalitāriskiem režīmiem un ekstrēmismu pilnīgi noteikti liecina par Eiropas vērtībām. Es tāpēc lepojos ar integrācijas rezultātiem, ar mieru, ar demokrātiju, sociālo taisnīgumu un labklājību, kas esam panākuši. Esmu atradis savas mājas politiskajā sociālās demokrātijas filosofijā. Arī Brisele man nav nekas jauns. Es vadīju Lietuvas delegāciju toreiz, kad tika strādāts pie Eiropas nākotnes konventa Žiskarda Stēna vadībā. Giuliano Mato un Džanluks Dehāne bija tie, kas man iemācīja, kā veidot šo Eiropai tik svarīgo kompromisu. Es ļoti labi pazīstu daudzus no pašreizējās Eiropas Savienības vadoņiem. Nu, un pāris vārdos lietuviski. Es studēju medicīnu, un pēc profesijas esmu ķirurgs. 23 gadus mans darbs bija glābt dzīvības, un tāpēc man rūp cilvēki. Es vēlos dot viņiem iespēju dzīvot veselīgāku, drošāku, labāku dzīvi. Tā, tā ir mana kaisma, tas ir mans aicinājums. Šī gada maijā man ievēlēja par, par Pasaules veselības asamblējas vicepriekšsādātāju. Vēl viena lieta, ar ko kaismīgi nodarbojos, ir vēsture. Es esmu studējis vēsturi un jāsaka arī ļoti lielā mērā vēsturi piedzīvojis. No Gulaga līdz komisijas līdz komisāra amata kandidātam jāsaka ir ārkārtīgi liels un garš ceļš vienas dzīves laikā. Protams, ka esmu arī politiķis un lepojos, ka mani vēlētāji Viļņas vēlēšanas apgabalā ir ievēlējuši mani sešas reizes pēc kārtas Lietuvas parlamentā. Esmu strādājis par Lietuvas parlamenta priekšsādātāja vietnieku, es tāpat esmu bijis ES lietu eh, komitejas priekšsādātājs un vicepriekšsādātājs, tāpat esmu bijis arī veselības lietu ministrs. Nu, lūk, tagad gribētu pastāstīt jums par tām politikas prioritātēm, kam gribētu pievērsties turpmāko piecu gadu laikā. Eiropas ekonomikas atgūšanās ir galvenais mērķis, un esmu pārliecināts, ka veselības un pārtiks drošuma politikas var šajā ziņā dot būtisku ieguldījumu. Nu, sāksim ar veselību. Veselība ir ārkārtīgi svarīgs elements sociālā tirgus ekonomikā. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs jauns motivēšanas spēks veselībai Eiropā. Tēriņi veselības jomā nav tikai izdevumi. Savlaicīga un vispārēja piekļuve aprūpēji un zālēm ir investīcijas cilvēku kapitālā un produktivitātē. Mums jādomā vairāk tālāk par tikai, nekā tikai par finanšu izdevumiem. Mums jāsaprot, ka iedzīvotāja veselība ir sabiedrības galvenais aktīvs, un tāpēc es atbalstu atbalstīšu to, ka dalība valsts apkopo centienus, lai samazinātu izdevumus un glābtu dzīvības. Kopīgiem spēkiem varam darīt daudz vairāk, varam strādāt labāk un varam palīdzēt cilvēkiem dzīvot veselīgu dzīvi. Es šajā jomā cieši sastrādāšos ar dalību valstīm, lai palīdzētu tām uzlabot efektivitāti un ilgspējību viņu veselības aprūpas sistēmās, tā lai šīs valstis var piedāvāt vienlīdzīgu, godīgu piekļuvu veselības aprūpē visiem pilsoņiem. Un šim, šī mērķa labā Eh, strādāšu pie eh, novērtējumiem, jāspēcina vispārējā veselības apdrošināšana, jānodrošina primārā aprūpe, jānodrošina e-veselības sistēma. Tās ir tikai dažas no lietām, pie kā strādāšu. Manas prioritātes veselības jomā ir pakalpojumu piemības veicināšana, profilaks un aizsardzība visiem. Es domāju, ka ir jāveicina tieši profilaktiskie pasākumi. Jo vairāk veselības aprūpas sistēmā pievērsīsimies profilaksē, jo mazāk mums būs jāmaksā par medicīnisko aprūpi pēc 15 un 20 gadiem. Nē, esmu šeit tāpēc, lai es prediķotu cilvēkiem, teikt viņiem, ka ir jāatmet pīpēšana vai jā, jāpārtrauc dzelt alkohols. Bet es gribu viņiem pastāstīt, cik daudz labāka viņa dzīve būtu, ja viņi nesmēķētu un ne, ne, nelietot pārmērā daudz alkohola. Es turklāt domāju, ka e, šāda informācija, jūsu uzticēšanās šai ziņā būs ļoti svarīga. Ja jūs to man dāvāsiet, tad es darīšu visu, kas manos spēkos, lai aizsargātu pilsoņus no jebkāda veida ar veselību un pārtiku saistītām krīzēm, kas varētu rasties. Es pārliecināšos, ka Eiropas Savienības krīzes gatavība tiek saglabāti, lai mēs varētu strauju un efektīvi rēģēt uz jebkādu krīzi, kas varētu ietekmēt veselību. Ebolas epidēmija ļoti labi mums atgādina par to, cik milzīgu kaitējumu var nodarīt um, infekcijos slimības, un, un ka ir vajadzīgs palīdzēt uh, Eh, slimību skatiem, lai kur viņi arī neatrastos. Turklāt mums ir jāizbeidz šī plaisa Eiropā, kas pastāv veselības aprūpas jomā. Es uzskatu, ka veselībai jābūt pieejamai pilnīgi visiem, un mums jādara viss, lai to panāktu. Visbeidzot, es gribētu, lai arī Eiropas Savienības likumdošanas akti piedāvā rezultātus pilsoņiem. Domāju, ka jāpārliecinās, ka pārobežu veselības aprūpas direktīva ir atbilstīgi jāpieņem un jāizteno. Jūs varat pilnīgi noteikti rēķināties, ka es aizsargāšu pacientu pacientu tiesības šai ziņā. Turklāt uzmanīgi sakošu līdz arī tabaks produktu direktīvas transponēšanai un darīšu visu, lai šie likumi tiktu atbilstīgi īstenoti. Pievērsīšos tālāk pārtikas drošumam un runāšu poļu valodā. Eiropas Savienībā ir ļoti labi attīstīta pārtiks drošuma politika, bet nedrīkstam zaudēt modrību. Modrību mums ir jābūt gataviem dažādām krīzēm. Mana prioritāte ir pārliecināties, lai Eiropas pilsoņi turpina baudīt iespējas patērēt visdrošāko pārtiku pasaulē, visnekaitīgāko pārtiku pasaulē. Mums ir vajadzīga nekaitīga pārtika, lai pilsoņi varētu dzīvot veselīgi. Mūsu pārtikas drošuma standarti ir viens no ieguvumiem un priekšrocībām, ar kuru palīdzību Eiropas ražotāji var cīnīties globālajā tirgu, un es gribētu izvērtēt tās iespējas, kur mēs vēl varētu patiešām vienkāršot pārtikas nekaitīgumu noteikumus. Pārtikas sektors ir viens no Eiropas ekonomikā nozīmīgākajiem sektoriem. Tas dod ļoti lielu ieguldījumu darba vietu radīšanā un turklāt dod ieguldījumu arī labklājības veicināšanā. It īpaši te grib runāt par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas galgolā pārtiks ražošanas sektorā veido tādu kā mugurkaulu. Mums turklāt ir jāskatās arī uz šo nekaitīgo pārtiks eh, problēmu jautājumiem, jo tas ir viens no pīlāriem, no kā atkarīga iedzīvotāja veselība. Tāpēc es grasos darīt visu, lai šo sistēmu uzturētu un to uzlabotu, sadarboties ar visām interesētām pusēm. Visiem šeit pieliekama sava roka, gan individuātiem ražotājiem, gan Eiropas uh, likumdevējiem. Ieguvēji būs visi. Nesenā vēsture liecina, uh, cik lieliski var, cik ātri iespējams satricināt uzticēšanos pārtiks produktiem krāpšanās rezultātā. Tāpēc es domāju, ka es ļoti strikti rīkošos, lai pārliecinātos, ka mēs izmantojam atbilstīgus instrumentus, lai šādu krāpšanos ierobežot un apkarotu. Godātie parlamenta deputāti, tālāk turpināšu vāl, vācu valodā. Dāmas un kungi deputāti, es apņos sešos mēnešos, pirmajos sešos mēnešos šajā mandātā, uh, cīnīšos ar ģēmo saskaņā ar eh, Junker kungu apstiprinātajām vadlīnijām. Arī pašreizējās diskusijas par priekšlikumu par ģēmo audzēšanu turpināšu tam sekot. Un rūpīgi uzraudzīt šo procesu. Augu aizsardzību, dzīvnieku labturības paketes. E, tur visur ir nepieciešams darbs, tur ir jāstiprina un jāpadara tās e, pieejamās cilvēkiem. Priekšā tātā godātie deputāti, ja jūs man iecelsiet šajā iemetā, tad darbošos pārskatām un atklāti. Sešas reizes esmu strādājis Nacionālajā parlamentā Lietuvā un uzskatījis vienmēr esmu Eiropas parlamentu par galveno sarunu partneru, un tāpēc es uzskatu, ka esmu gatavs kalpot cilvēkiem un vairāk kā 50 gadus izdarīšo izvēli, nekad to neesmu nožēlojis. Ja Jūs man uzticēsieties, tad es lab, strādāšu pilsoņu labā, ar pilsoņiem, ciešā dialogā ar jūs, jums kā pilsoņu tiešiem pārstāvjiem. Es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim pieturēt Eiropu pilsoņiem. Un parlamenta moto taču ir, ka šoreiz viss būs citādāk. Nu tad darīsim to kopīgiem spēkiem. Thank you. And now... Paldies. Un eh, tagad sāksim pirmo jautājumu kārtu. Tie ir tā saucamie garie jautājumi. Pirmais Pīters Līze. Paldies. Jā, paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra amatkandidāts. Es esmu sveicināts pie mums komitejā. Jūs runājat par Eiropas Savienības kopīgajām vērtībām. Un es vēlētos eh, pievērst uzmanību diviem punktiem, precizējot tos. Pirmkārt, par eh, dzīvnieku klonēšanu Zinām, ka parlaments ir izvirzījis tālējošas prasības, un eh, tas tiek padomjas skatīts ļoti eh, kritiski. Kā jūs rēģēsiet uz šo jautājumu? Otrs - cilvēka ķermeņa nekomercializēšana, kas ietilpst pamat tiesību hartā. Parlaments eh, aicinājis komisiju pirms kādu laiku šūnu naudu jautājumā kur, piemēram, ir, tiek tirgots eh, šis izcelsmes šūnas, eh, kāda būs jūsu rīcība, vai jūs uzņemsieties kādas iniciatīvas. Paldies! Mišā. Ďakujem. Galbūt. Paldies. Paldies par jūsu jautājumu. Sākšu ar atbildu uz jūsu otro uzdoto jautājumu, proti par šūnām un audiem balstīšos uz uh, pamatiesību hartu, kurā ir skaidri atrunāts, ka cilvēka ķermenis un cilvēka orgāni nedrīkst tikt komercializēti un pārdoti komercdarbības apstākļos. Ķermenis un orgāni nedrīkst tikt pakļaut komerciālām operācijām, un es uzskatu, ka pamatiesība harta mums visiem liek aizdomāties par to, kā šīs problēmas risināt. Par eh, dzīvnieku klonēšanu pārtiks ražošanas nolūkos. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts ētisks dabas jautājums, un eh, kā parlamentā, tā arī sabiedriskajā telpā mēs esam dzirdējuši veselu virkni viedokļu. Jautājums ir delikāts. Valstoties uz tiem priekšlikumiem, kuri ir parādījušies dažādās institūcijās, Es jums apsolu, ka es darbošos, lai panāktu kompromisu, kas ir visiem pieņemams. Es zinu, kāda ir parlamenta nostāja, un redzēsim, ko diskusijas mums sniegs. Please, Peter. Jā, dank. Jā, paldies. Kas attiecas uz cilvēku ķermeņa nekomercializēšanu, šī piebilda, protams, par to, ka mēs abas eh, iestādes esam iesaistīti likumdošanā. Šeit, protams, arī parlamentā ir atšķirīgs nostājs, bet ir skaidrs vairākums. Un šis vairākums, pieņemsim, paziņotu, ka komisijas priekšlikums neiet pietiekam tālu. Vai jūs tad kā komisārs cīnīsieties par to, lai komisijas priekšlikums tiktu pārstrādāts, lai nonāktu pie tādas likumdošanas, lai priekšlikums būtu tuvāk tam, ko prasa parlaments, nekā pašreizējais priekšlikums? Uh, mano nostata. Mana nostāja ir ļoti skaidra. Esmu atklāts, godīgs, es esmu tāds atklāts brokers, atklāts starpnieks un uzskata savu uzdevumu par savu veidu viedokļu koordinēšanu, kas nākt par labu kompromisu panākšanai, kurā būtu iekļaut dažādi viedokļi. Esmu gatavs izanalizēt visas ierosinātās idejas un raudzīsimies, kāds varētu būt labākais risinājums pieņemams visiem. Es zinu, ka lēmums tiks pieņemts daļai komisijas kolēģijā. Mēs nāksim klajā ar priekšlikumu, kuru savukārt pēc tam apstiprinās komisija. Adesso per il gruppo SD la parola al coordinatore Mattias Grot. Tālāk vārds. Grots kungam vārds. Jā, Andrikudaikas, Ziemē. Andra Kaiškungs, jūs tikko runājat par pieeju labai veselības aprūpēji, ka tā ir viena no prioritātēm, kura jūs kā komisārs vēlētos nodrošināt. Veselības aprūpē jābūt pieejamai un pašsaprotamai visiem mēs iedzīvotājiem. Kā jūs to varēsiet izdarīt konkrēti? Dažas lietas esam pieminējuši, bet varbūt vairāk. Kā neatraujama e, sadaļa no tā noteikti ir pārobežu veselības aprūpa. Un īstenošana tālāk. Likumdošana ir stājusies spēkā, es pats esmu no reģiona, kas ir pierobežā, bet tas ir ļoti grūti īstenojams praksē. Īstenošana joprojām sagādā problēmu kā komisārs, kurš atbildīgs par veselības aprūpu, kā jūs risināsiet šo problēmu, ko konkrēti jūs darīsiet? Palētēmē klausimā, kur. Šeit eh, mēs izskatām jautājumu. Tas ir jautājums, uz eh, kuru atbilde būtu tāda, mums ir Eiropa jāpieved tuvāk iedzīvotājiem. Šis jautājums nodarbina simtiem miljonu iedzīvotāju. Ilgāk gaidīt mēs vairs nevaram. 13. gada 25. oktobrī tika pieņemta direktīva un šobrīd būtiskākais ir tās transponēšana dalību valstu likumdošanā. Ir pagājis gandrīz gads, mēs nevaram vairāk kavēties un vilcināties, mums ir jāskatās, ko ir dalību valsts izdarījušas, un ja tās nedara visu, kas tām ir nepieciešams, tad mēs uzsāksim soda sankcijas ir paredzēts izveidot dažādus nacionālos centrus, vienas pieturas aģentūras, ir izveidoti dažādi kritēriji, kā sagatavot informāciju jautājumu par eh, sniegto veselības aprūpas pakalpojumu atmaksu. Viss tas ir atrunāts, bet pirmais ir uzsākt šo darbu, sākt šīs direktīvas īstenošanu dzīvē. Ir vesela virkne piemēru īrijā, Lietuvā, Spānijā, īpaši cilvēki, kur dzīvo pierobežu teritorijās, sastops ar šo problēmu, ja vēlaties. Jo ir tādas situācijas, kur eh, viņiem, piemēram, pakalpojums var tikt sniegts 20 eh, km tuvāk nekā, ja tas tiktu sniegts viņa paša dzīves valstī. Šobrīd ir ļoti plašs eh, dokumentu spektrs, kur komisija tālāk sagatavos. Matijas, nesuna domanda suplementāja, grāts. Papildus jautājums, Matijas. Un eh, nē, ja jūs neuzdosiet, tad tagad ECR grupas vārdā Girlings kundzei. Lūdzu. Paldies, saka Girlings kundze. Jā. Es e, vēlētos e, pajautāt par tā saucamajiem veselības marķējumiem, jo šīs regulas īstenošana dzīvē šobrīd neveic tik labi, kā mēs to vēlētos redzēt. Tas attiecās uz vairākām pārtikas nozerēm un eh, eksistē pierādījumi, ka varbūt dažkārt šie veselības atsauces ir pamatotas, un tomēr komisija ir pieņēmusi, pieņēmusi lēmumu, ka šādas atsauces uz veselības labumiem nav pamatotas. Šis process šobrīd jau ir uzlabojies. Patreizējais komisārs jau vairākas reizes ir apgalvojis, kā tiekoties mūsu komitejā, tā arī man, ka situācija uzlabojas. Uh, Es vēlētos pajautāt, vai jūs esat gatavs strādāt un sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, lai pārskatītu šo procesu par veselības norādēm. 2015. gadā ir paredzēts eh, pārskatīt un izvērtēt situāciju, un es vēlētos jums pajautāt, kāds būs jūsu prioritāts pārtiks norāžu novērtējumā. Ďakujem. Paldies, paldies par jautājumu. kā veselības komisāra kandidāts es šobrīd neesmu tiesīgs konkrēti pateikt konkrētos skaitļos detalizēti, kā regula darbojās un kad mēs to pārskatīsim. Tomēr kā mediķis es ļoti labi zinu, ka veselības profilaktiskie pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi. Patiesībā tas ir, tie ir trīs vaļi, uz kuriem balstās veselības aprūpa, un ja Eiropas Savienība varēs sniegt kādu papildus eh, aspektu un pievienoto vērtību, tad mēs to arī darīsim. Uh, Ir ļoti daudz veselības aprūpas instrumentu, kurus mēs varam izmantot profilaktiski. Mēs, protams, pārskatīsim to, kas ir darīts, un darīsim visu, ko Eiropas Savienība varētu darīt pievienotās vērtības izpratnē. Protams, es uzklausīšu dalību valstu viedokļus lai pēc tam tālāk diskutētu šos viedokļus, un es esmu atklāts, es esmu atklāts dažādiem viedokļiem, atvērts idejām, man ir ļoti dziļas zināšanas veselā virknē joma, bet ir arī tādas jomas, kurās es vēlētos ekspertu atbalstu un padomus. Un pilnīgi noteikti uzklausīšu kā dalību valstu viedokli, tā arī parlamenta viedokli, un noteikti šajās diskusijās mēs vēl atgriezīsimies pie kopīga galda. Vēlos iestāties par demokrātisku un atvērtu procesu. Tas ir galvenais. Ja mēs vēlamies sasniegt eh, Eiropas Savienības augstos veselības aizsardzības mērķus, tad mums visiem ir jādod savu artavu šajā darbā. Esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies. Paldies! Madam Girling, additional question. Girlings kundze papildu jautājums. Jā, es eh, palikšu tā paša jautājuma ietvaros, jo atbildes tomēr nedzirdēju. Es jums uzdevu jautājumu, kandidāta kungs, ka šobrīd ir paredzēts 2015. gadā šo veselības norāžu pārvērtējumu veikt. Un jūs jau teicāt, ka jūs sadarbosieties ar dalību valstīm, un tomēr es vēlētos uzsvērt, ka mēs pārstāvam Eiropas iedzīvotājus, un arī mēs būsim iesaistīti šajā procesā. Mans jautājums bija, vai jūs pieturēsieties pie šā laika grafika 15. gadā pārskatīt veselības norāžu direktīvas īspildi. Man atbilde ir atklāta, saka komisāra kandidāts. Mēs, protams, pieturēsimies pie nospraustajiem laika grafikiem. Mēs diskutēsim kā ar parlamentāri, ar citām iesaistītajām pusēm, bet šobrīd man nav mandāta, man nav tādas tiesības vai pat iespējas. Uh, pateikt, kuras ir tās jomas un nozars, kurās ir problēmas un kuras ir sarežģītas. Bet, kā jau teicu, protams, es esmu gatavs diskutēt šos jautājumus ar parlamentu. Un direktīvas eh, izpildes pārskata procesā redzēsim, kādi dati mūsu rīcībā nonāks un ko mēs ar tiem varēsim iesākt. Prieksēdētājs! Paldies, un tagad Alda grupas vārdā Rīzes kundze. Paldies priekšādātāji. Priecējos jūs šeit redzēt, godātais komisāra amata kandidāts, un es gribu jautāt jums par ģēmo. Mēs esam klausījušos pēdējās aptāju rezultātus no Eirobarometra, tas ir 2010. gads, vajadzētu jau tagad jaunus datus, bet, nu, katrā ziņā domāju, ka viedoklis nav mainījušies. Lielākā daļa eiropiešu piekrīt tam, ka ģēmo pārtikas produkti varētu būt kaitīgi gan mūsu, gan nākotnes pauģu veselībai. Jūs savā atbildē ļoti skaidri izteicāties jo Junker kungs jums liks šajā liet, par, pie šīs lietas strādāt eh, pēc, jau pēc, jau turpmākajos sešos mēnešos. Šie visi izteikumi ir ļoti agresīvi, ļoti ambiciozi. Arī jūnijā Strasbūras sesijā par to dzirdējām vēsts bija ļoti skaidra, tīri politisko ambīciju ziņā, un tagad es gribētu dzirdēt, kas jums sakāms par to, kādā veidā jūs varbūt tomēr eh, nu, šīs ambīcijas tad izvērsīsiet dzīvē, kādas metodas jūs izmantosiet Jūs ļoti, nu, jūs esat par to vispārīgi runājis, bet es gribētu varbūt, nu, tādu konkrētu atbildu no jums šajā ziņā. Paldies. Ďakujem. Paldies, paldies par uzdoto jautājumu. Patiesībā es šo jautājumu jau sagaidīju, jo tas pilnībā atbilst manam mandātam manā uzdevuma sarakstā šo jautājumu risināšana būs, ja es tikšu apstiprināts komisāra amatā. Ir paredzēts, ka jaunā komisija savu darbu sāks 1. novembrī, un jau pirmajās sava darba dienās man būs um, jādarbojas ar šo jomu. Un uh, jāpārskata patreizējais uh, noteikumu un reglamentu kopums Es zinu, ka eksistē dažādi pat konfliktējoši viedokļi, un eh, komisijai pieņemot savus lēmumus ir eh, varbūt eh, šad tad jānoraida dalību valstu iesniegumi. Protams, dalību valsts subsidiaritātes princips tiks vienmēr ievērots, un tomēr komisijas lēmumi vienmēr tiek pieņemti balstoties uz zinātniskiem pētījumiem un analīzēm, un nevis balstoties uz dalību valstu viedokļiem. Detalizētāk, protams, es jums varēšu atbildēt, kad mēs jau būsim ķērušies pie šā darba izpildes. Un brīdī, kad mēs veiksim šo pārskatu, tad esmu pārliecināts, ka mums būs iespējams izveidot rīcības plānu. Oui, je vais vous proposer une question sur le, sur le même tête. Vous, vous le... Nu, apmēr par to pašu tēmu tomēr. Jūs runājāt, lūk, atsevišķu dalībvalsts varētu iebilst, bet nu, tādā gadījumā mēs nevarēsim tikt uz priekšu. Redzējām, kā tas bija pagājušais. 19 dalībvalsts izsakās pret šāda veida autorizāciju, bet viedokļi, protams, ir dažādi. Lai kāds arī nebūtu mostājis, mēs vienmēr nonākam šajā no bloķētajā situācijā. Un tāpēc jautājums, varbūt tas nedaudz ikonoklastisks, bet vai jums nešķiet, ka vajadzētu, nu, un es saprotu, ka tas ir varbūt grūti atbildams jautājums, bet ka mēs šeit gal, gal, gal runājam par ka varbūt eh, ir kaut kāda veida arī nacionālas īpatnības, eh, kas jāņem vērā šādos gadījumos, ka tiek ap, apstiprināts ģemo. Supratau uh, eh, klausimo esmę dėl galimo vertimo interpretavimo. Tātad es sapratu jautājumu būtību. Nav nekādu šaubu par to, ka ģēmo audzēšana Eiropā ir ļoti būtiska problēma. Eiropa ir bioloģiski daudzveidības kontinents. Mēs redzam daudz dažādu sastāvdaļu. Un ja mēs sākam iejaukties šajā bioloģiskajā daudzveidībā un izveidotajā harmonijā un izjaucam šo līdzsvaru, tas rada kaitējumu. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Šis, manuprāt, ir svarīgs jautājums. Tālāk par praktiskajiem soļiem. Tad, kad eh, dalībvalsts nostāja ļoti skaidra. Jā, tā ir lēmums paliek dalību valstu kompetencē. Un tad ir pārobežu jautājumi un citi jautājumi. Ja mēs visi esam tomēr saistīti, bet mums ir jāievēro subsiditāts princips. Grazie. <clears throat> Adesso. Paldies. Oh, P Paldies. Un tagad eh, goja e grupas vārdā Konačins kunda. kundze. Arī. Eh, vy ve svém dopise, ve svých písemných odpovědích. Priekšsēdētāji, paldies. Eh, komisāram at kandidāti, eh, kungs, jūs rakstiskajās atbildēs, ko sniedzāt, pareizi norādat, ka mums Eiropā ir vis, viena no visstingrākajiem standartiem veselības aprūpē un pārtiks drošumā. Un sacījāt, ka šo standartu saglabāšana augstā līmenī ir viena no jūsu prioritātēm. Bet no otras puses, mēs plānojam pieņemt T-tipu līgumu, parakstīt to ar ASV. Un tur ir diezgan daudz neatbildētu jautājumu. Es to uzskatu par vienu no riskantākajiem līgumiem, kurš atstās savu ietekmi uz mūsu iedzīvotāju dzīves līmeni un veselību. Veselības aprūpu. Kā jūs, kā komisārs, plānojat pārvarēt šķēršļus, kas varētu radīt draudus augsta līmeņa standartiem eh, veselības aprūpē Eiropas iedzīvotājiem? Aš kaip gydytojas, jūs turbūt puikiai suprantate mano atsakymą - ne. Kā ārsts, es domāju, jūs varat teikt, uh, pilnīgi skaidri nē jebkādiem Eiropas drošības standartu mazināšanai, nē pārtiks drošumu standartu mazināšanai, nē veselības aprūpas standartu mazināšanai. Tā, manuprāt, ir e, ļoti skaidra arī Junker kunga nostāja. Viņš sacīja, ka viņš nekad neupurēs veselības aprūpas vai pārtiks drošuma standarts par labu brīvai tirzniecībai. Tas, manuprāt, bija ļoti skaidrs signāls, kas attiecas personīgi uz mani. Es nevaru uzņemties nekādas kompromisu šajā jautājumā, vai runa par hormoniem ga gaļā, vai uh, chlora vannām eh, mājputnu gaļai. Katrā ziņā Eiropas standarti ir augstākā līmeņa standarti un viens no labākajiem piemēriem, kā mēs varam aizsargāt eh, cilvēku veselību šajā rūpnieciskajā laikmetā. Mana nostāja ir pilnīgi skaidra. Jā, paldies par jūsu atbildi. Es to uztveru kā solījumu un ceru, ka pie tā arī paliksiet. Bet no otras puses tas nebūs viegli izdarāms, Man ir papildinošs jautājums, tas ir būs atšķirīgs, bet arī par drošumu. Jautājums ir tāds. Tas, kas mums šobrīd ir Eiropas Savienībā, ir visdažādākie pārtiks līdzekļi, visdažādākā kvalitāte, visdažādākā um, atšķirīgi veidi Tas attiec uz Centrālu Eiropu un Austrumu Eiropu. Ko, ko jūs eh, plānojat darīt ar lielajām korporācijām, kas tirgo šāds atšķirīgs eh, pārtiks produkts eh, dažādiem, dažādiem mūsu Eiropas reģioniem? Man jāsaka, ka kvalitātes standartu uzraudzība pārtiks līdzekļiem notiek visā Eiropas Savienībā. Mēs runājam par iekšējo tirgu, kopīgiem standartiem, par pienākumiem pieturēties pie šiem standartiem, standartiem Polijā, Lietuvā, Čehijā, Portugālē. Mums jārunā par kontroļu sistēmu, kurai jādarbojas raktīvi. Es saprotu jūs pieminēto jautājumu attiecībā uz centrālu Eiropas un austrumu Eiropas valstīm, kur pārtiks produkti, kas nonāk šo valstu tirgos, un ar to saistītiem jautājumiem. Mums ļoti rūpīgi jāsako šīm lietām. Jā, dažkārt notiek, ka ir atšķirības starp standartiem, bet ir eh, kaut kāds robežs, eh, kur ietvarošie standarti jāpiemēro, bet es varu apsolīt, ka es aktīvi darbošos šajā jomā. Grazie, adesso per il gruppo Verdi, kolēģa. Paldies, zaļo vārdo stāsts, kungs. Paldies, priekšsarētāji, esiet sveicināti. Vēlos paturpināt par TTIP līgumu un brīvās tirniecības eh, līgumu, par kuru tad mēs eh, vedam sarunas ar ASV. Jūs teicāt, ka neesat gatavi uh, E, mazināt pārtiks drošuma standarts. Visi zin, ka komisija netaisās atsaukt visu direktīvu vai e, sadaļu par ģēmo, bet runāja ne tikai par esošo likumdošanu, bet arī par nākotnes likumdošanu. Un tur mēs neesam tik mierīgi. Iepriekšējā komisijā tika sagatavoti priekšlikumi, kur bija runa par chloru vannām un bija arī priekšlikums par klonēšanu, par no klonētajiem dzīvo, dzīvniekiem iegūtas gaļas izmantošanu pārtikā. Un tas viss notika ar domu uzlabot pozīcijas sarunās par brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Mans jautājums ir, ko jūs darīsiet, lai nepiekristu, lai noturētos pret šādām prasībām? Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad mums. Pirmkārt, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz kādu faktu, kas mums visiem ir ļoti svarīgs. Pirmkārt, sarunām ir jābūt caurskatāmām. Lai nebūtu nekādas šaubas, ka kaut kas notiek neatļauts. Ka Katra pozīcija sarunās ir jāapspriež iesaistot Nacionālās parlaments un Eiropas parlamentu. Tad, kad tiek slēgts līgums, to ir jāratificē Nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentam. Kā tad var būt iespējams neiesaistīt komitejas, vadošo komiteju, kas ir atbildīgi par šīm jomām. Esmu sadarbojies ar lauksaimniecības komiteju, ar citām komitejām, kā gan mēs varētu ignorēt viņu nostāju. Mums jau viņa nostāja ir jāapspriež no paša sākuma. Es nekad nemainīšu savus principus. Tas ir mana darba pamats, strādājot kā ārstam vēl. Esmu devis zvērstu, Hipokrāts zvērestu, un no tā es Neatkāpšos. Visi standarti, higienas, fizioloģijas, tās visas lietas man ir labi pazīstams. Mums ir jābūt neat, ne, nepiekāpīgiem. Man nostāja pilnīgi skaidra. Uh, dank u, uh, meneer kandidaat commissaris. Ik... Jā, paldies par jūsu atbildi. Varbūt es varu papildināt eh, Līzes kungu jautājumu kopā ar viņu un vēl dažiem kolēģiem mēs um, skatījām jauno pārtiks uh, produktu likumdošanas priekšlikumu. Un tur ir runa arī par klonētiem dzīvniekiem. Un parlaments skaidri sacīja, ka nepieciešams risinājums. Mēs redzējām priekšlikumu pagājušā gadā, bet redzam, ka par marķējumu tur nekā nav. Tiesiskais pamats pie tām ir izvēlēts tā, ka mēs tiktu izslēgti no koplēmuma procedūras. Jūs līdzkungam uz viņu jautājumu atbildējāt, ka vēlaties būt objektīvs starpnieks, vēlaties panākt kompromisu starp iesaistītēm pusām. Bet uh, Komisāra kandidāta kungs, vai jūs šajā brīdī nevajadzētu uzņemties atbildību un atsaukt šo priekšlikumu un nāklājā ar kaut ko jaunu par klonētiem dzīvniekiem un no viņiem iegūt gaļu, lai mēs varētu sākt šo procesu no sākuma? Šajā gadījumā es varu pilnīgi skaidri un godīgi jums pateikt, ka es nevaru šobrīd, apsteidzot laiku, sniegt jums atbildi, pirms man ir bijusi iespēja detalizēti analizēt šo jautājumu. Man detalizēti ir jāiepazīst ar situāciju, jāskarās, ko var uzlabot, jo klonēšanas jautājums ir ļoti sarežģīts jautājums attiecībā uz ētiskajiem aspektiem, bioloģisko perspektīvu. Jautājums ir ļoti sarežģīts, tā skaitā marķējuma aspekts attiecībā uz otrās un trešās paaudzes dzīvniekiem, kas iegūtu pēc klonēšanas. Es to nevaru šobrīd darīt, tas būtu pretēji um, manai sirdsapziņai kā ārstam un varu apsolīt, ka atgriezīšos pie šī jautājuma vēlāk. Priekšsēdētājs, paldies. FDD grupējās vārdā Mazuronis kungs. Komisāra kandidāta kungs. Es vēlos sveikt jūs šeit, novēlu veiksmi, lai spērt šo nākamo soli uz priekšu. Kā bijušais veselības ministrs, jūs uzsākāt vairāk svarīgas reformas veselības aprūpas nozarē. Īpaši attiecībā uz veselības aprūpas pieejamību Lietuvā. Man līdz ar to ir šāds jautājums. Eiropas Savienības dalību valstīs talantu noplūda ir ļoti aktuāls jautājums, it īpaši ekonomiski vājākās valstīs. Tur tiek sagatavot speciālisti par budžeta līdzekļiem, un tad šie speciālisti dodas prom uz turīgākām valstīm. Tad mēs nonākam situācijā, kad trūcīgākās valstīs piekļuva veselības aprūpē sliktāka. Tāda pat situācija ir arī Lietuvā, es domāju, jūs to labi apzināties. Es, protams, apzinos tiesības uz brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Tomēr Vai jūs atzīstat šādu problēmu veselības aprūpas nozarē un ko jūs plānojat darīt, lai ar to cīnītos? Jā, paldies par jautājumu. Jā, šāda talantu noplūde, aizplūšana ir, protams, būtiski problēma. Tas saistīts ar milzīgām atšķirībām atalgojumā, karjeras iespējās, vērtība atšķirība. Ekonomiski vājākajās valstīs tiek apmācīti speciālisti, izmantojot publisko finansējumu. Tā tad notiek ieguldījums šajos speciālistos, bet šis speciālists dodas projām, un valstis paliek bēdīgā situācijā. Sociālā dempinga problēmas ir ļoti aktuāls arī citās profesijās medmāsas var šeit pieminēt. Valstī, kuru es vislabāk zinu, mēs apmācām tik daudz medmāsas, bet mums joprojām trūkst medmāsas, jo pārāk daudz dodas projām. Tas pats ir attiecināms arī uz citām, uz citiem uh, amatiem medicīnā. Mums ir nepieciešams runāt par sociālajiem pasākumiem, mums jābalstās uz sociālo hartu. Tas, protams, ir saistīts arī ar manu mandātu. Es e, Tas jautājums skar arī citu komisāru atbildības jomu, kas atbildīgi par e, izglītību, par sociālajiem jautājumiem. Manuprāt, šis jautājums ļoti nopietni jāuztver. Paldies, es tad eh, mēģināšu nu, pabeigt savu jautājumu. Vai es tādējādi varu saprast, ka jūs apsolaties sadarboties ar citiem komisāriem šajā jautājumā un ka jūs pats piedāvāsiet ar risinājumu šai problēmai? Es domāju, jūs sapratīsiet, ka ja mēs vēlamies risināt sociālās atšķirības, kas e, pastāv starp dalību valstīm, neatrisinot šīs problēmas, mēs nevarēsim sniegt nepieciešamo atbildi. Mēs nevaram neko nedarīt, jo savādāk pilsoņi ir vīlušies Eiropā, un tas arī skaidri parādās vēlēšana rezultātos. Mums jādara viss iespējamais, lai iedzīvotāji mums uzticētos, un es apsolos strādāt šajā jautājumā. Mums jārunā par piekļuvi, veselības aprūpei un citiem jautājumiem. Priekšsarētais, paldies! Tādējādi esam noslēguši pirmo jautājumu kārtu ar garākiem jautājumiem no koordinatoriem un politisko grupu pārstāvjiem. Tagad sāksim otro kārtu. Jautājums uzdos kolēģi no NV komitejas. Mums ir paredzēts viens jautājums, viena atbilde. Kostingers kundze pirmā. Paldies. Mans jautājums ir par sēklas materiālu priekšlikumu. Diskusijas padomē parāda, ka labākās uh, risinājumu šobrīd jūsu priekšgājējs arī vēlējās tikai to labāko šo priekšlikumu, bet uh, iepriekšējo priekšlikumu uh, lielākais vairākums šeit parlamentā noraidīja. Sēklas materiālu Protams, ka ir nepieciešams eh, nodrošināt arī šo materiālu aizsardzību. Jūs zināt, ka parlamentam ir eh, liels problēmas eh, redzot plānoto birokrātijas slogu, tīpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmēm, kur vienkārši, kur vienkārši neizturēs šādu slogu. Mans jautājums ir, kā, ko jūs konkrēti plānojat darīt un kā jūs plānojat uh, panākt pretī mūsu nostājai? Un vai, kad mēs varam gaidīt kādu jaunu priekšlikumu jautājumā par sēklas materiālu? Jā, šis jautājums ir saistīts ar bioloģisko daudzveidību. Manā valstī ir būtisks problēmas, kad vietējiem augi tiek izspiesti, mēs redzam bioloģiskās daudzveidības mazināšanos. Mazie lauksaimnieki strādā ar vietējo sēklu materiālu, vietējiem stādiem. Protams, ka viņiem tādējādi ir grūtāk konkurēt ar lielajiem uzņēmumiem, tāpēc es uzskatu, ka Eiropas parlamenta nostāja ar to, ka vispirms ir jādomā primāri par maziem ražotājiem, viņu interesēm. Tas, es domāju, labi arī atspoguļo realitāti. Mums ir jāņem vērā parlamenta nostāja. Šobrīd es e, nevaru jums aizstāvēt padomas nostāju, bet tā diskusijas ar diviem likumdevējiem, bet esmu šobrīd pārliecināts, ka mums ir rūpīgi jāpievērš šim jautājumam, paturot prātā to, ka vissvarīgākais ir aizsargāt vietējās, eh, vietējos materiālus. Paldies tālāk, Sarbo kundze. Domnule, domnule comisar desemnat, consider că avem nevoie... Comisar candidat, kungs. Eh, es uzskatu, ka mums ir nepieciešama steidzam rīkoties eh, bērnu aptaukošanas jautājumā. Vai jums ir kas īpaši plānots kāds pasākums. Tas īpaši skar tos, kuriem ir mazāk ienākumu. Un kā jūs plānojat pārvarēt šīs atšķirības starp Eiropas dalību valsts sistēmām? Es vēlētos uz lieliem ekrāniem redzēt attēlu, kā 3-4 gadus vecs bērns jūtas lielveikalā, kur visas krāsas, spilgtās un pievilcība ietekmē bērnu šī plašā izvēle. Un tad viņi sēž pie datoriem, spēlē spēlītes, ēd našķus Tā tas viss sākas. Ja mēs neredzēsim izmaiņas bērnu skaitā, kur cieši no aptaukošanās, ja tas nesamazināsies un mēs būsim ļoti sliktā situācijā pēc 30 gadiem. Tā ir kā epidēmija, kas maina visu situāciju visā pasaulē. Es nerunāju šeit par eh, vēzi, diabētu, sirds asinsvadu slimībām Mums ir daudz pasākumu, kas varētu palīdzēt cīnīties pret aptaukošanos. Tur mēs daudz ko varētu panākt, arī valstu valdības varētu rīkoties, sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem, ar nozars pārstāvjiem, izglītības iestādēm. Mēs nevaram ignorēt šo situācijas maiņu. Arī to, kā bērni uztver mainīgo pasauli. Es varētu uzskaitīt daudz jautājumus un uh, daudz pasākums. Sociālai faktori ir ļoti svarīgi. Tie, kuriem ir zemāks izglītības līmenis, zemāks ienāk, ienākumu līmenis, viņi nevar nodrošināt nepieciešamo pārtiks apjomu. Paldies, priekšstādātāja kungs! Jūs esat eh, pieņēmis izaicinājumu no Junkera kunga kļūt par viņa komandas komisāru. Un eh, Junker kungs ir pārstruktūrējis komisijas posteņus un amatus eh, samērā pamatīgi. Tagad eh, man nav skaidrs, eh, kāds ir jūsu tiešais uzdevums, bet jūsu tiešā uzdevuma izpildē jums ir nepieciešami dažādi instrumenti. Piemēram, jums noteikti būs jāīsteno Eiropas medikamentu aģentūras uzraudzība. Diemžēl Junker kungs eh, šīs aģentūras uzraudzības grožus ir iedevis rūpniecības komisāram. Es tomēr liecos domāt, ka šī medicīnas eh, aģentūra tādajādi vairs nevarēs tik daudz aizsargāt eh, pacienta intereses, cik gan lielo farmakoloģisko kompāniju interesi, ja jau tas ir rūpniecības komisāra paspārnē. Kā jūs uz to raugāties? Jūs esat atbildīgs eh, par to, lai uzraudzītu un pāraudzītu lielo farmakoloģisko kompāniju darbu, un tomēr eh, farmakoloģiska aģentūra jūsu paspārnē nav atbilde. Mana pieredze strādājot medicīnas jomā, kā arī daudz diskutējot par patentētajiem medikamentiem un ģenēriskajiem medikamentiem, uh, ir skaidri redzams, ka Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi liela plaisa starp šiem patentētajiem un ģenēriskajiem farmakoloģiskajiem preparātiem. Esmu daudz runājis ar lielo farmakoloģisko kompāniju darbiniekiem, un ir skaidrs, ka mums ir jādebatē par šiem jautājumiem. Dalību valstīm ir jārada daudz pārskatāmāka cenu salīdzināšanas sistēma. Protams, mums ir jārunā arī ar farmakoloģisko rūpniecību. Dalību valstu budžets eh, šo budžeti, daudz dalību valstu budžets šobrīd ir zem spiediena, un eh, ir skaidrs, ka diskusijas par eh, dažādām interesēm un par lobēšanu publiskajā telpā šādu diskusiju ir daudz. Eiropas Savienības farmakoloģiskajai nozarei ir jābūt daudz pārskatāmākai, un mēs esam jau runājuši ar ģenerāla direktorāta pārstāvjiem, lai pieņemtu kopīgus lēmumus. Bet eh, lēmumu var pieņemt eh, tikai divi komisāri to parakstot kopā. Jauno medikamentu pieejamība un lētu medikamentu pieejamība Eiropas Savienībā šobrīd ir ārkārtīgi aktuālas tēmas. Un eh, mana pieredze rāda, ka uh, veselības aprūpas sistēma vispār balstās uz eh, cilvēku spēju nopirkt medikamentus, un esmu pārliecināts, ka man ar attiecīgo komisāru izdosies panākt kompromisu. Prieksēdētājs. Bieders kundze. Eiropas Savienībā veselības aprūpas atšķirības ir lielas, un šobrīd Eiropas Savienības sabiedriskās veselības stratēģijai tas ir ļoti svarīgs izaicinājums. Un eh, veselības aprūpē ir sagatavota trešā rīcības programma līdz 20. gadam. Dalību valstu līmenī e, sabiedriskās veselības aizsardzība lielā mērā balstās arī uz reproduktīvo veselību, un tas savukārt balstās uz iedzīvotāju vispārējo veselības līmeni kā tādu. Veselības e, līmenis un veselības aprūpas līmenis dažādās dalību valstīs ir ārkārtīgi dažāds. Uh, Tas attiecās gan uz zīdaiņu mirstību, gan uz dažādām infekciozām saslimšanām, kā arī uz eh, prenatālo un postnatālo aprūpi. Seksuālās veselības un reproduktīvās veselības jautājumi ir iekļauti jau patreizējās stratēģijās un tiks iekļaut arī Eiropas veselības aprūpas nākotnes stratēģijās. Vai jūs atbalstīsiet eh, tādu vispār cilvēcīgu skatījumu uz reproduktīvās veselības eh, aizsardzību uz dažādiem profilaktiskiem pasākumiem un uz daudziem citiem preventīviem pasākumiem, kas būtu vienlīdz īstenojami visā Eiropā? Atbilde. Yra labai. Es uzskatu, ka Eiropas komisija tās patreizējā sastāvā ļoti lielu uzsvaru liek uz eh, komisijas eh, pirmo prieksēdētāju vietnieku, kurš ir atbildīgs par eh, pamattiesību hartas izpildu Eiropas Savienībā. Es, kā komisārs, kurš ir atbildīgs par veselības aprūpu un pārtiks drošumu, es pilnīgi noteikti šos jautājumus atrunāšu ar komisijas pirmo priekšsēdētāju vietnieku. Par cilvēktiesībām runājot par ikviena tiesībām, tajā skaitā arī pacientu tiesībām, šie jautājumi komisijā tiek diskutēti un tā būs mana portfeļa viena no galvenajām prioritātēm. Savā iepriekšējā profesionālajā darbībā es jau esmu iekļāvis pacientu aizsardzības organizācijas veselības aprūpas sistēmas veidošanā un organizatoriskos priekšlikumos. Uh, Protams, visām iesaistītajām pusēm ir jātiek apklaušanātām un galvenokārt arī pacientiem, kādā veidā uzlabot veselības aprūpi. Ikvienam pacientam ir jābūt iespējai izteikt savu viedokli un arī ietekmēt savu un, ja vēlaties, visas valsts veselības aprūpi. Šeit eh, varētu pieminēt eh, pētījumu, ko ir eh, pasūtīja, uz ko pasūtīja Pasaules veselības organizācija un eh, ko veica viens izpētes institūts. Šajā eh, pētījumā skaidri parādās eh, atšķirības starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm un sociālajām klasēm. Un tuvākajos piecos gados mēs tiešām cīnīsimies par to, lai Eiropa kļūtu tuvāk tās iedzīvotājiem un lai šī plaisa starp sociālajām klasēm un veselības starp klasēm mazinātos. Paldies, eh, Boils kundze, lūdzu. Jā, paldies. Jūs, komisāra kandidāta kungs, eh, esat ārsts pēc izglītības, un eh, jūs noteikti atzīsiet to, cik svarīgi ir balstīties uz zinātniskiem pētījumiem veselības aprūpas organizācijā, un veselīgas pārtikas ēšana noteikti ir ārkārtīgi svarīga. Šeit mēs runājam par pesticīdiem, par klonētiem dzīvniekiem, par ģēmo. Uh, Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Un tomēr eh, cilvēku ticība pārtiks uzraudzības institūtiem ir samazinājusies, un šobrīd saskaņā ar Eirobarometra pētījumiem 41% netic zinātnieku objektivitātei, jo par uh, zinātniskiem pētījumiem tomēr maksā daudz interesētas puses. Vai jūs konkrēti varētu pateikt, kādā veidā jūs stiprināsiet uh, Eiropas uh, pārtikas uzraudzītāju objektivitāti, kā konkrēti? Atbilde. Savā ikdienas darbā es e, tiešām esmu sastapies ar ļoti smagām problēmām, piemēram, bērnu vakcinēšanā. Vakcīnu ražošana, vakcīnu izpēte un šo pētījumu rezultātu uzticamība tiešām ļauj vēlēties ko labāku. Jo tās ir tieši lielās farmakoloģiskās kompānijas, kuras finansē šo vakcīnu pētījumus, un tāpēc mums ir nepieciešama daudz lielāka atklātība. Ir publisko un privāto interešu deklarācijas, un to pašu mums vajadzētu piemērot arī īpašumu deklarācijām, Eiropas eh, pārtiks drošības aģentūra mums eh, ļauj paraudzīties uz šiem jautājumiem no cita redzes viedokļa, bet principi ir skaidri, jo ir ļoti viegli sagraut uzticēšanos, bet ja mēs vēlamies šo uzticēšanos radīt no jauna, tas prasa ilgu laiku. Uh, Jautājums ir ārkārtīgi komplekss, un jautājumu risināšanai mēs varam izmantie, izmantot daudz un dažādas instrumentus. Vissvarīgākais šeit varbūt būtu, piemēram, izvērtēt zinātnisko pētījumu publikācijas un zinātniskos pētījumus kā tādus, un šo pētījumu izvērtēšanā piemērot um, vispār cilvēcīgas un arī vispār zinātniskus kritērijus. Mums ir jāuzlabo iedzīvotāju uzticēšanās dažādām uzraudzības iestādēm, un šīs uzticēšanās sagruvums vēl noteikti ļaus par sevi manīt eh, ilgi. Ir eh, vairāka virkne neatkarīgi instrumenti, kā mēs varam eh, tālāk izvērtēt šos pētījumus, bet problēma tiešām eksistē. Un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai atklātību un standarts palielinātu pietiekam augstā līmenī. Adesso la parola alla kolega Auken. Yes. Es tālāk došu vārdu Haukens kundzei. Paldies. Man patika jūs iepriekšējā atbildi, un, protams, ka farmaceitu nozars kontekstā koordinātori visi ir ļoti nobežīsies par šo. Kā jūs varat eh, cerēt, ka jums vispār būs kāda kontrola vai ietekmes iespējas šai ziņā? Otrs jautājums endokrinās darbības traucējošie elementi, tiem ir ārkārtīgi nopietni ietekme uz veselību, un es gribu jūs mudināt efekt, pieņemt efektīvus mērus, lai mm, ietekmētu šo vielu izņemšanu no apretes. Septītajā vidas rīcības programmā turklāt paredzēts jums skaidrs mandāts šai lietai, un es ceru, ka jūs šo mandātu arī izpildīsiet. Mans jautājums ir šāds. Vai jūs izstrādāsiet horizontālus uz risku un kaitējumu balstītus kritērijus un indikātorus attiecībā uz šiem endokrīnās darbības traucētājiem? Un izmantosiet arī politisku ietekmi, kas ļautu iela, vai ja tikai vēlēsieties ierobežot šo šādu veidu pasākumu ietekmi uz uzņēmē darbību. Paldies, atbilde. Vispirms runāšu par šo baļu faktoru. Esmu, esmu saskaries ar VDK darbību, padomu laikā mani apcietinājis, esmu ticis turēts cietumā, un man jums jāsaka tas, ka bailes nav nekas labs. Mēs nedrīkstam baidīties. Esmu studējis medicīnu. Un pirmais, ko mums studējot medicīnu bija jādara, mums bija jāsaprot, ka nedrīkstam nevienam darīt pāri. Tas ir šis Hipokrāta zērsts. Un te runājam par ļoti nopietnu jomu. Turklāt, pirms nonākam pie secinājumiem, mums tiešām visa šī joma ir jāizpēta. Eiropas Savienība bija pirmā, kas izstrādā šos pagaidu kritērijus, bet, protams, ka mums jāiet tālāk un jādomā par to, kā pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem varam nonākt pie galīga kritērija kopuma. Šī joma ir ļoti delikāta, un tīri medicīniski runājot, arī šeit mums jāizturas ļoti uzmanīgi un piesardzīgi, jo mēs varam runāt arī par tādu ietekmi, kas šīm vielām varētu būt uz, uz turpmākajām paudzēm, ne tikai uz mums, tāpēc mums jābūt ir apņēmības pilniem, un visa savrīcība jābalst uz zinātniskiem kritērijiem. Kā jau teicu, pagaidu kritēriju mums ir, bet mēģināšu veicināt arī tālāk kritēriju izstrādi. Paldies! Grazie. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Pedičīnī kundzei. Misran Dukatis, kui. Pedičīnī kungam. Priekšādātā, paldies. Komisār kungs, Mēs augstu vērtējam jūsu nostāju attiecībā uz korupcijas jautājumiem veselības aprūpas jomā, bet gribu teikt, ka virknē dalību valsts Eiropas Savienībā eh, dažāda veida veselības aprūpas iestādēs un slimnīcās tiek iecelti amatos tādi cilvēki, eh, kas saistīti ar politiskām aprindām, un viņi netiek iecelt viņu eh, panākuma dēļ vai sasnieguma dēļ, bet gan politiska apsvēruma dēļ. Tam, protams, ir negatīva ietekme tālāk uz virkni dažādām jomām, piemēram, zāļu cenām, operāciju izmaksām. Uh, Eh, kas mēdz pieaugt nesamērīgā tempā. Jo, lūk, šeit savu ietekmi ir dažādi veidi farmaceitiskiem uzņēmiem. Es gribu vaicāt jums, ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu vienlīdzīgas, vien saskaņotas zāļu cenas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un kā, ko jūs darīsiet, lai apkarot korupciju veselības aprūpas jomā? Paldies, atbilde. Es varu šeit vadīties no savas pašas pieredzes. Protams, tas var būt tikai viens piemērs, bet, manuprāt, to var skatīt arī tādā plašākā mērogā. Mēs esam īstenojuši prasību par finanšu interešu deklarāciju, un tas attiec uz visa līmeņa veselības aprūpas iestāžu darbiniekiem. Domāju, ka tālāk mums jānāk klajā ar ļoti spēcīgu pretkorupcijas pakotni tieši veselības aprūpas jomai. Pastāv šeit, šeit aktuāli ļoti daudz faktori. Tas saistīts arī ar valsts pasūtījumu, piemēram, medicīnas iekārtu iegādes jomā. Tas attiec arī uz citām jomām, farmacētiskajiem uzņēmumiem un tam līdzīgi. Protams, arī ētikas kodeks un finanšu interešu deklarācijas, obligātas deklarācijas, kā arī konflikt, interešu konfliktu uh, paziņošana, ienākumu deklarēšana. Visi šie mēri, visas šādas prasības varētu ļ varētu uzlabot gan tenderus, gan visas šīs izsoles, iepirkuma procedūras. Prasības jau pastāv. Bet tas, kas mums ir jādara, mums jāļauj konkrētajām dalībvalstīm, kuru kompetence taču piekrīt tieši šajā jomā, tomēr apmainīties vēl arī ar paraugu praksi. Esmu gatavs veicināt paraugu praksi, cik vien iespējams šajā jomā. Kas attiec uz valsts iepirkumu Eiropas līmenī, es domāju, ka tas būtu labs solis uz priekšu. Virkne dalību valstu jau ir savā starpā vienojušās un piekritušas, ka tās apkopos resursus tā, lai, piemēram, iegādātos vakcīnas kopīgiem spēkiem. Tas ir, tā ir jau, lūk, apjoma taupīšana, un tas, es domāju, ir labs veids, kā rīkoties. Paldies! Paldies, priekšādātājs turpin, tālāk došu vārdu. Nākamā runātāja. E, Dornāno kundze, priekšādātāja. Noslēdzot starp, transatlantiskos līgumus mēs beigu beigās novērsīsim pēdējās barže, barjeras, kas mūs pasargā no amerikāņu uzņēmumu alkatības. Nu jau vairākus gadus lielie amerikāņu koncerti dominē lauksaimniecības preču jomā, un viņi, protams, uzspiež visu šo lietu ar ģēmo. Uh, Mēs līdz šim esam spējuši pretoties viņu precēm, sakot, ka tās neatbilst mūsu pārtikas nekaitīguma normām par pārtikas avotu iz, izsakojamību. Lauksemnieki ir nobežījušies. Šobrīd spiediens iz, tiek izdarīts ļoti liels un es domāju, ka ir varbūt nepie, nedrīkstam atvieglot tiesību aktus, lai šo te brīvo tirzniecību it kā tādā veidā veicētu. Komisāra kungs, ko jūs darīsiet, lai pretoties šiem Amerikas rūpniecības spiedienam? Atsakydamas į klausimus anksčiau, aš jau. Paldies, atbilde. Jau atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem, es jums skaidru un gaišu izklāstīju savu nostāju, ka es kā profesionāls, ķirurgs, kā ārsts, kā politiķis, kā cilvēks, kas ir atbildīgs par veselību un pārtiks nekaitīgumu, var jums teikt, pilnīgs nē standartu pazemināšanai. Nekaitīguma standarti jāsaglabā pašreizējā līmenī. Eiropas standartu īstenošu rezultātā esam nonākuši pie ļoti interesanta mehānisma, kur mūsu rūpniecība un uzņēmumi vienalga, vai tie būtu lieli vai mazi lauksaimniecības ražošanas jomā, uh, lauksmes pārtiks un pārtiks ražošanas jomā nodrošina atbilstību standartiem un jāsaka, ir jau zināmā mērā iestrādājušies. E, turklāt vienlaicīgi kļuvuši par ļoti būtiskiem pārtiks eksportiem eksportētājiem, jo standarti ir tik augsti, ka tie spēja konkurēt arī citos tirgos, citur pasaulē. Un kā tad mēs varam atteikties no visu šī progresa? Nē nevaram izvēlēties zemāku, vājāku standartu piemērošanu. Tā ir mana principiāla nostāja, to es jums tā arī esmu gatavs pateikt, un es atklāt sakot neredzu ne mazāko iespēju rīkoties kaut kā citādam šajā jomā, uz kompromisiem nevaram iziet. Paldies, priekšādātājs turpina. Nākamais runātājs Mikolāšika kungs. Paldies, priekšādātāji. Komisāra amata kandidāta kungs. Um, Dr. Andru Kaiti, cilvēka embriju, cilmes šūnu izpēta nav nesus tik strāvas rezultāts, kā mēs gribējām, jo projām pastāv zināmas juridiskas un ētiskas pretrunas, un Eiropas Savienība tāpat laikā turpina finansēt projektus, kur tiek izmantotas šīs embriju cilmes šūnas. Turklāt, Vairāk kā 2 miljoni Eiropas iedzīvotāji ir aicinājuši šo pētniec pētniecību aizliegt. Mēs arī izstrādājam attiecīgu iniciatīvu, bet tā tika pilnībā ignorēta no komisijas puses. Kāda ir jūsu personīgā un profesionālā attieksme un nostāja pret šo jautājumu? Vai jūs komisijā pasūtīsiet un liksiet veikt uh, neatkarīgu uh, izpēti par šiem ļoti falšiem, maldinošiem solījumiem par iespējamiem rezultātiem, ko šī pētniecība varētu nest. Un visbeidzot, vai esat paredzējis spēcināt pieaugušo cilvēku cilmes sūnu, šūnu izpēti, eh, kas varētu balstīties uz veiksmīgām terapeitiskām eh, metodēm. Paldies atbildi! Paldies par šo ļoti profesionālo jautājumu. Jāsaka, mēs abi, kā saprotu, esam ārsti. Un te grib atsauties uz Franča Kolinsa pētījumu, kur viņš runāja par DNS un jomām, kur var gūt būtiskus zinātniskus panākumus tieši veselības aprūpas un ārstēšanas jomā. Šajā pētījumā skaidri redzējām, kādas ir šīs ētiska rakstura dilemmas. Un mums, protams, ļoti uzmanīgi jāizturas pret visu veidu ētikas jautājumiem. No otras puses nenoliedzams ir fakts, ka embriju cilmas šūnu izmantošana uh, terapeitiskiem mērķiem, vismaz tajās valstīs, par kuru darbību esmu informēts es, ir saņēm, ir, tiek interpretēts ļoti dažādos veidos. Iedzīvotāji par to lasa, tad viņi dodas uz kodām trešām valstīm un tur ir sastops ar šādu ārstēšanu, bet tāpat laikā ārstēšanas metodas ko varētu uzskatīt par zinātniski pamatotām, šobrīd vēl nepastāv. Un tāpēc mums jāuzdod pašiem sev jautājums. Vai, ja mēs domājam par šādu terapijas izmantošanu, tad mums jādomā ir arī par izvērtēšanas tehnoloģijām. Veselības tehnoloģija novērtējums jomā, jāsaka, Lietuva ir jaunienācēja. Nu, tā ir mana personīgā doma. Man nav šai jomā plaša pieredze, mums ir vajadzīgs plašāk pieredze arī ar tehnoloģijām, bet ārstēšanas ziņā te man jāsaka nepieciešama papildus analīze. Kas attiec uz zinātniskiem pētījumiem, es turpināšu vienmēr sazināties ar saviem kolēģiem, kas strādā pie šiem jautājumiem, un patiešām domāju, ka apaļā gada diskusijas varētu būt ārkārtīgi svarīgas un nozīmīgas šai jomā. Paldies, priekšādātājs turpina. Tālāk došu vārdu Pavelam Pokam. Paldies, priekšsādātāji! Doktor Andriu Kaiti, es esmu šeit, otrā stāvā. Jums aiz muguras. Jūs pieminējāt ebolas epidēmiju savos ievadvārdos. Jāsaka, jāsaka, šobrīd saprotam arī, sastopamies ar vēl vienu epidēmiju, ar vēža epidēmiju, lai jūs saprastu, cik aktuāli šī ir jaunām. Apmēram 150 tūkstoši eh, iedzīvotāju mirst no taisnās zarnas vēža katru gadu. Ir ļoti daudzi dažādi vēža veidi, rezultātā šis um, eh, mirtības līmenis ir vēl augstāks. Uh, Te runāju par ļoti būtisku brīdinājumu. Komisija ļoti aktīvi darbojasies šajā jomā, bet tā viņš šķiet, ka reakcija vēl nav bijusi pietiekama. Cik lielā mērā e, vē, vēzis un tā apkarošana būs viena no jūsu darba prioritātēm? Un, ja tā būs prioritāte, tad ko jūs vēlties ierosināt šajā jomā? E, <laughs> Dekoju. Paldies! Jūs nu te pieskaraties ārkārtīgi sāpīgai tēmai. Jo vēzis un visa veida kardiovaskulārās un onkoloģiskās slimības, kā arī endokrīnās slimības, ir ļoti nopietna lieta. Tās noved un ņemot vērā arvien novecojošo sabiedrību, tas ir ļoti aktuāli tas jāsaka, šo slimību ārstēšana ir arī milzīgs sloks uz e, valstu budžetiem un, protams, arī iedzīvotājiem. Ja mēs skatāmies uz to visu kaut vai tikai ekonomikas kontekstā, tad redzam, ka akūtas un kroniskas slimības ir viens no lielākajiem problēmu jautājumiem. Un lai arī pastāv zinātniski veidi un metodas, kā tās novērst, eh, tas netiek darīts. Visi zina, ka agrīna eh, kontrole, profilakse un eh, diagnostika īpaši vēža gadījumā ir tas risinājums, kas ir visvairāk nepieciešams. Bet cik daudz no iedzīvotājiem īsteno šādus profilaktiskus pasākumus attiecībā uz, uz atsevišķiem vēža veidiem? Da, ne, ļoti nedaudzi. Esmu runājis ar onkoloģijas, tehnoloģijas speciālistiem, un viņi saka, lūk, mēs varētu informēt viņus ar dažāda veida mobilo telefonu aplikācijām, mēs varētu īstenot dažāda veida profilakses programmas, tā lai cilvēki ir informēti par to, ka viņiem ir iespēja pārbaudīties, uh, ka viņi var arī apmeklēt dažādus veselības centrus un ir iespējams profilaks padarīt par daudz plašāka mēroga darbību. Un vēža apkarošanā, jāsaka, tas ir ļoti svarīgi. Pārsvarā mēs nodarbojamies nevis ar profilaksu, bet gan jau ar ārstēšanu. Tātad e, problēmas, sekas mēģinam apkarot. Tāpat laikā ir tik ārkārtīgi daudz veidu, kā mēs varam iedzīvotājiem ļaut un ierādīt to, kā izmantīt šīs profilaktiskās preventīvās metodas. Kā jau teicu, dažādi veidi interneta, mobilo telefonu aplikācijas, Eiroņūs kanālā, piemēram, arī tiek piedāvāts ļoti daudz informācijas par laikapstākļiem, bet nekad netiek runāts par to, cik, kāds ir saules eh, eh, aktivizācijas līmenis. Nākamais runātājs Demesmēkar kungs. Danke vēl. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra amats amata kandidāta kungs. Nu, protams, ka dalību valstīm jāstrādā vienā pie, plecu plecu pie ar dalību valstīm, lai izstrādātu uz zinātniskiem faktiem pamatot veselības aprūpu. Un šajā kontekstā man jums ir vairāki jautājumi. Pamatnostādnes par eh, zinātni un praksi, kuras pamatā ir fakti, ir ļoti svarīgas. Un, protams, ka tieši šādas pamatvadlīnijas ir jāievēro. E, daudz runā, piemēram, par papildinošu alternatīvo ārstēšanu. Kāds ir jūsu personīgais viedoklis par šādu duālu pieeju? Vai jūs piekrītat, ka varētu zināmā mērā daļēji atzīt, jeb arī pilnībā tomēr nolikt šādu alternatīvu ārstēšanas veidu, e, jo atsevišķās dalībvalstīs tas, piemēram, jau notiek. Un tad, piemēram, šī maiņa attiecībā uz atbildības nastu attiecībā uz farmaceitiskiem produktiem no veselības ģenerāla direktorāta uz iekšējā tirgus ģenerāla direktorātu. Kāda būs šīs maiņas ietekme un um, kā mums to uztvert? Paldies atbilde. Atbalst, atbildot uz jūsu otro jautājumu, varu jums teikt, ka centīšos pārliecināties, lai veselības faktors būtu dominējošais visās jomās. Ar kolēģiem Memets kungu un Bankovskas kungu būsim atbildīgi kopā e, par šo jomu. Un es centīšos pārliecināties, lai veselības aspekti un veselības aprūpas aspekti parādās šeit jebkurā niansē. Ja runājam tālāk par aģentūras darbu, tad būs jāpieņem kolēģijā lēmums. Un tas, protams, tad attiecīgi arī jāīsteno. Tālāk runājot par šo papildinošo alternatīvo ārstēšanu, medicīnas metodēm un to atzīšanu, nu, protams, ka tā ir, ka tā ir dalība valstu kompetence. Dalība valstis virzās uz priekšu. Manā valstī, piemēram, arī bija centieni izveidot darba grupu un attiecīgi tiesību aktu projektu, ar kuru tad tiktu atzīta alternatīvā medicīna. Jo tur, protams, runājam arī par atbildību, par cilvēku veselību, finansējumu jautājumu un tā tālāk saistību uzņemšanās un tam līdzīgi ir virkne soļu kas tiek spērti jau šajā jomā. Un, protams, ka atkal apmaiņa ar paraugu praksi varētu būt svarīgs elements, kas ļautu mums tad tālāk arī šos jautājumus regulēt. Es domāju, ka diskusijas turpināsies ar valdībām. Un runa būs tieši par apmainīšanos ar paraugu praksi. Paldies! Priekšādā tas turpina tālāk došu vārdu Gezīnē Maisnerē, lūdzu. <laughs> Mans Mans jautājums ir par starpdzimumu cilvēku veselību. Ir taču starptautiskās veselības klasifikācijas sistēmas, ka šāda veida veselības aprūpi ir pieejama tiem, kas to vēlās. Bet kā mēs varam pārliecināties, ka šāda veida veselības aprūpi tiek ņemta vērā arī komisijas politikās? Dėkoju. Tai klausimas susijęs su žmogaus teisėmis. Paldies! Jā, arī šis jautājums, protams, ir cilvēktiesība jautājums, varbūt pat vairāk nekā veselības aprūpas jautājums. Man te jāuzsver, ka pirmais pamattiesību hartas punkts ir ārkārtīgi labs. Un tur tiek teikts, ka cilvēka cieņa ir neaizskarama vērtība un ir jārīkojas cilvēka cieņas pilnā veidā. Nedrīkstam pieļaut šajā kontekstā nekādu diskrimināciju, un tīpaši jau veselības aprūpas jomā ne. Kad runājam par veselības aprūpas pakalpojumiem, tad jāsaka par pamatu jāizmanto tieši cilvēka veselības aspekti kā prioritāte. Kā jau teicu, Hipokrāta zvērsts ir svēts. Un tāpat ir dažādi principi, ko izmanto citas profesijas. Mana atbilde tāpēc faktiski ir ļoti vienkārša. Protams, ka dalību valstu ziņā ir viņu pašu veselības aprūpas sistēma, bet viņiem ir pilnībā jāizteno cilvēktiesību principi. Paldies, priekšādātājs turpina. Tālāk Rodrīgas kungam vārds. Rodrīgas skundzei. Priekšsēdētāji, paldies. Komisāra amata kandidāta kungs. Trojkas darba rezultātā um, Dienvidu Eiropas iedzīvotāji, tas attiec arī uz Galīciju, nebauda vispārēju universālu piekļuvi veselības, aprūpas pakalpojumiem un zālēm. Bet tā tam vajadzētu būt. Ko komisija un jūs darīsiet, lai šo situāciju mainītu? Un otrs jautājums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 Šķiet, es nesapratu jūsu jautājumu kontekstu, bet varu pilnīgi noteikti uz pirmo daļu teikt jums lūko. Mm, runājot par visu šo privatizāciju un veselības aprūpes pakalpojumu privatizēšanu un visiem šiem taupības pasākumiem līdzekļu nogriešanu dalībvalstī šai jomā, te nu mums jāsaka, ka tas viss tika darīts nu, tīri mehāniskā veidā, neņemot vērā to, kāda tam visam būs ietekme. Un nevar nogriezt vienkārši veselības aprūpas budžetu, tādējādi apdraudot šīs universālās tiesības uz veselības aprūpu. Vienalga, vai runājam primāro vai sekundāro aprūpu. Ja mēs samazinam šo budžetu, tad tādā gadījumā tam būs ļoti sāpīgas sekas. Un tāpēc, kad runājam par spēju uh, nodrošināt veselības sistēmas pastāvēšanu un uh, viss, ko varam darīt ar Eiropas pusgadu palīdzību, ir jādara. Mums ir jānodrošina konsultācijas atsevišķās valstīs tieši veselības aprūpas sistēmas jomā. Un pirmām kārtām, protams, mums ir jāpārliecinās, ka arī novērtējuma metodoloģija attiecībā uz veselības aprūpas sistēmu ir adekvāta. Tā, lai mēs varētu eh, adekvāti izvērtēt šīs veselības aprūpas sistēmas visās 28 dalību valstīs. Bet eh, vispārējā veselības apdrošināšana, manuprāt, un veselības pakalpu nodrošināšana ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs. To esam skaidri un gaiši arī pateikuši, jāņem vērā arī tehnoloģija attīstība, e-veselības sistēma, e-pārvaldība, visi šie efektivitātes pasākumu un mēri Tie lielākoties attiec, attiecas uz primāro veselības aprūpi, un mums ir jānāk klajā ar virkni tādiem pasākumiem, kas veido visu kopumu, visu priekšlikumu ir attiecīgi arī jāizskata. Grazie, adesso la parola al uh, viceprezidente Žabo. Paldies, turpin priekšsarētājs. Tagad Žabor kungs. Andru Kaiškungs, esmu šeit aiz jums. Jā, labi, ka jūs pagriezāties, un varu tagad acis pret aci komunicēt. Es vēlos pievērsties atkal ģēmo jautājumam saskaņā ar eh, komisijas priekšlikumu pārobežu pārnese kļūs vēl var, svarīgāk jautājumu. Vai jūs saskaņā ar parlamenta prasību atbalstīsiet eh, pārobežas eh, pasākumus, kas vērsti uz šīs pārobežu pārnes novēršanu, lai nodrošinātu, ka arī šajā gadījumā piesārņotājs maksā princips tikt ievērots un dalību valsti. Eh, Dalība valsts, kuras to vēlas, varētu saglabāt eh, no GMO brīvas teritorijas status, pat ja viņu kaimiņu valstis eh, ir mainījuši savu statusu. Ačiū, išties visiškai. Paldies par jautājumu. Tas, manuprāt, ir acīm redzami, ja vienā valstī lauksainiekiem tiek atļauts kultivēt ģēmo, bet otrā valstī nē. Un, teiksim, šī teritorija, kur tiek audzēt ģēmo, atrodas 30 km no robežas. Protams, ka tur ir augsts risks, ka būs šī eh, piesārņojuma, tā teikt, pārnese degradējot attiecīgās kultūra augus. Šeit ir jāiesaist visas eh, puses, eh, organizējot diskusijas par to, kā mēs varam aizsargāt dalību valstis pār, pārobežu pie, piesārņojumu gadījumā. Mums ir direktīva par pārobežu veselības aprūpu, mums eh, līdzīgs dabas jautājums ir jāatrisina arī šajā jomā, tikai aklais neredzētu, cik eh, šis ir svarīgs jautājums. Es nevaru jums konkrēti apsolīt Eh, to, kas tie būs par pasākumiem obligātas dabas vai nē, bet varu apsolīt to, ka esmu gatavs ar jums apspriest šo jautājumu, jo man jāanalizē, protams, visi mehānismi, kas ir iesaistīti šajā jomā. Dalību valstu nostāja ir jāņem vērā. Kaimiņu valstīm ir jāspēj atrast risinājumu šādā situācijā, kas attiec uz konkrētiem pasākumiem, tad, protams, tie būs jāapspriež un jā, jāpārskata viss process. Priekšsarētais paldies. Tālāk Renāta Zomere. Paldies, priekšsarētāj kungs. Andru Kaiškungs. Digi Sanko šim, es esmu šeit, sap citu. Tātad eh, Digi Sanko seko eh, šādam principam. Tā vēlas aizsargāt patērētāju no sevis paša. Un ne tikai alkohola un tabaks izstrādājumu, bet arī pārtiks produktu jomā. Šeit es runāju par eh, veselīgumu norādēm uz pārtiks produktiem. Tiek izteikti reklāmas aizliegumi tiem pārtiks produktiem, ko komisija uzskata par neveselīgiem. Diemžēl tas ir pretrunā ar zinātniskajām norādēm. Jūs, es domāju, jūs kā ārsts to arī zināt, ir jāskat nevis produkts viens pats, bet arī dienas devas informācijas re, pārtiks līdzekļiem regulas spēkā stāšanās. Situācija ir mainījusi, bet, diemžēl, mēs astoņas gadus jau gaidām uz labāku risinājumu, tehniski tas nav īstenojams. Tas mums ir ļoti svarīgs jautājums. Kā jūs uh, definējat uh, patērētāju, vidējo patērētāju? Tiesą pasakius, nieko nėra lengviau. Jā, nu, patiesību sakot, nav nekas vieglāk kā izteikt solījums. Solīt atkal un atkal, bet tā būtu ļoti bezatbildīga rīcība. Manuprāt, ir svarīgi izdarīt mazāk varbūt, bet izdarīt labāk. Manā gadījumā apzinoties, ka es tikai tagad sākšu savu darbu. Situācijā, kurā ir tik daudz neatrisināti jautājumi, dažādu problēmu, man jāatzīst, ka šie jautājumi ar pārtiks produktu marķējumu ir ļoti sarežģīti attiecībā uz cukuru, sāli, kalorijām, skābēm. Marķējums var būt atšķirīgs, protams, diēts arī var būt atšķirīgs. Ja pacients dodas pie ārsta, ārsts sniedz profesionālu konsultāciju. Tālāk tās jau ir pacienti izvēlē, kurus produkts iegādāties. Šis ir sarežģīts jautājums. Es neuzskatu, ka es varu jums sniegt labāko risinājumu. Tas ir jāapspriež. Viedokļi ļoti atšķirīgi. Šī joma ir ļoti daudzveidīga, un nav jau nejauši, ka komisija tik ilgi kavējās ar šo priekšlikumu. Man būtu uh, Vispirms nepieciešams laiks, lai saprastu, kāpēc viens vai otrs risinājums ir labāks par citiem, bet es atgriezīšos pie šī jautājuma, šīs problēmas ir jāatrisina, bet šobrīd atbildēt jums to, eh, kā to izdarīt, tas būtu bezatbildīgi no mans puses. Paldies, priekšsarētājs Parņokungs. Paldies, komisāra kandidāta kungs. Es vēlos atgriezties pie ģēmo jautājuma atkal Atcaucoties uz jūsu iepriekšējo atbildi Federikai Rīsai, jūs sacījāt, ka ja jūs ievēlēs novembrī, jūs skatīsiet eh, detalizētu šo paketi, pieminēt subsidaritātes principu, bet es teikšu, ka šeit NV komitejā un Eiropas parlamentā kopumā mēs esam otrajā lasījumā un e, padomes nostāja ir jāuzlabo, tur neko citu nevar darīt. Vai mēs varam paļauties uz jūsu atbalstu, mūsu vēlmē stiprināt padomus nostāju? Tikai jau pieminēts, ka 19 dalību valstis ir pret ģēmo. Tomēr pēdējos gados tiek piemērots spiediens. Lai mainītu šo situāciju. Uh, Varbūt varētu skaidru sarakstu izveidot ar uh, iemesliem, kāpēc ir jāizliedz GMO un eh, skaidri arī ar pasākumiem jānosaka, uh, kā aizsargāt tās valstis, kuras nevēlas atļaut GMO, kā arī kompensācijas mehānismus paredzēt valstīm, kas ir cietušas. Tātad tās būtu tās nostājas, ko mēs vēlētos redzēt. Ko jūs varētu sacīt? man jāatzīst godīgi, ka es personīgi piekrītu jūsu nostāju. Tā ir ļoti loģiski. Šeit primāri ir runa par subsidiaritātes principu. Protams, šeit tiek apliecināts, ka šis jautājums ir dalību valsts kompetencē. Neapšaubām ģēmo ir viena no jomām, kas ir dalību valstu kompetencē. Un visa pakete attiecībā uz kultūra augiem ir orientēta šajā virzienā. Dalību valstīm ir jāpieņem savu lēmumu. Tām nav jāgaida uz kādu mehānismu, kur ierosinās Eiropas komisija. Un pat ja dalība valsts nepiekrīt nostāja, nu šeit tāda saudabīga strupceļa situācija ir. Jā, par otro lasījumu. Es jau pieminēju šo, esmu pamanījis šo tendenci. Situācija, kas ir saistītas ar pārobežu aspektiem kultūra auga audzēšanā, es domāju, šeit ir nepieciešams balstīties uz zinātniskiem eh, pētījumu rezultātiem, ir nepieciešama analīze Varbūt jūsu apgalvojumi ir korekti, bet es nevaru reaģēt, jo man nav pietiekams informācijas par to. Es varētu jums atbildēt vēlāk. Skaidrs, ka šī problēma pastāv, no tā izvairīties mēs nevaram. Attiecībā uz EFSA aģentūras neatkarību un tās izmeklēšanas metodēm esmu jau uh, to pieminējis, neatkārtošos. Visas lietas, kas saistīts ar caurskatāmību, ir mums ļoti svarīgas. Paldies, Nikolson kungs tālāk. Paldies, komisāram un kandidātu kungs. Septītās kā, eh, kārtas sarunas starp Eiropas Savienību un ASV turpinās. Viena no svarīgākajām jomām ir pārtiks standarta saskaņošana. Tā ir problēma saistībā ar daudzām nozarēm, tas skaitā lauksaimniecību. Uh, mūsu lauksainiekiem ražošanā ir jāpakļaujas visaugstākajiem standartiem, bet citās valstīs šiem ražotājiem, lauksainiekiem nav jāievēro ja tik augsti standarti un nav tāds izmaksas. Ja jūs kļūsiet par komisāru šajā jomā, kādā veidā jūs nodrošināsiet to, ka pārtiks drošuma standarti nesamazināsies un ka vietējie ražotāji tika aizsargāti šobrīd un tiks aizsargāti arī nākotnē? Dėkoju už. Paldies par uzdoto jautājumu. Manuprāt, es jau daļēji esmu atbildējis uz šo jautājumu iepriekš. Varu apsolīt, ka nepiekritīšu pārtikas drošuma standartu mazināšanai Eiropas Savienībā, un ne tikai pārtikas drošuma, zāļu drošuma, medicīnas ierīču standartu. Es neredzu šeit iespēju jebkādas kompromisas meklēt vispār. Tas ir saistīts ar ļoti daudziem sarežģītiem jautājumiem. Gan saistībā ar mūsu iedzīvotāju veselību, mūsu bērnu nākotni. Mēs esam atbildīgi par nākamajām paudzēm, kas nāks pie varas, var teikt, pēc 30 gadiem. Uh, Mēs esam atbildīgi arī par lauksaimniecību. Tā ir ļoti svarīga nozara, rada milzīgi pievienoto vērtību Eiropas Savienībā. Šeit attiecībā uz pārtiks drošumu standartiem šī nozara ir kā stūrekmens. Manuprāt, komisijas nostāja ir pilnīgi skaidra. Skaidrs nē standartu mazināšanai vai pat mūsu standartu pārskatīšanai. Priekšsarētājs, paldies. Huitemā, kungs. Jā, paldies. Pašreizējā nostāja Eiropā pret ģēmo ir ļoti negatīva. Ir īpaši lauksainiecībā. Lauksainiecības inovācijas, kas varētu dot lielus eh, ieguldījumus, piemēram, ķīmisko līdzekļu izmantošanu, samazināšanu, ir Eh, atrast iespējas cīnīties ar eh, fitofterā, kas ir kartupeļu eh, slimība. Ir, netiek izmantoti gēni no citām uh, sugām, bet tikai tās pašas sugas ietvaros. EFSA aģentūra 2012. gadā konstatēja, ka metode ir droša un nav uzskatām par ģēmo metodi. Vai jūs piekrītat, ka jaunas uh, auga audzēšanas uh, metožu apspriešanai jābalstās uh, uz pārbaudītiem faktiem? Vai jūs piekrītat, ka Eiropas Savienībai ir jābūt atvērtai uh, jaunām eh, metodēm eh, augu audzēšanai, un tas varētu palīdzēt arī uzlabot eh, lauksainsības un vides. Saties, un varbūt jūs varētu iz, palīdzēt izslēgt arī sisģenēzi no attiecīgās direktīvas, lai lauksanieki varētu sākt tās izmantot. Tiesą pasakius, ne... Runājot atklāti, Man eh, nav pietiekamu zināšanu par ģēnu inženieriju un par jaunu selekcijas eh, sugu parādīšanos. 300 gadu selekcijas rezultātā ir eh, parādījušās jaunas e, šķirnes, un, e, protams, e, selekcijas rezultātā mēs esam mēģinājuši, mēģinājuši izveidot tādas šķirnes, kas mums būtu vislabākās. 400, 500 gadus un arī pirms tam daba pati tā kā selekcionēja, kā dzīvnieku, tā arī augu, augu pasaulē. Bet atbild uz jūsu jautājumu man nav pietiekams kompetents, lai jums atbildētu. Mums ir nepieciešama zinātniska pētījuma un šo pētījumu novērtējums. Jau kāda veida eksperimenti ar dabu ir saistīti ar ētiskas dabas jautājumiem, ar drošumu jautājumiem, Protams, es iestājos par inovatīvām metodēm un jauno tehnoloģiju izmantošanu, un tomēr tam ir jābalstās uz zinātnisko pētījumu rezultātiem, pirms mēs varam to piemērot. Paldies! Forens Kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Veselības aizsardzība nozīmē, ka mums ir jāaizsargā arī strādājošie, iepeši strādājošie lielās eh, rūpnīcās. Un uh, eh, Toronto, Taranto ir viena eh, ļoti liela tērauda rūpniecības eh, fabrika. Un 2012. gadā Eiropas komisija uzsāka soda sankciju procedūru pret Itālijas uh, republiku, kurā eh, darba apstākļu uzlabošanās šajā rūpnīcā nedarīja neko. Mans jautājums, ko konkrēti jūs darīsiet, lai uzlabotu strādājoša darba apstākļus un vai tiks eh, pieņemti jauni mēri un jaunas soda sankcijas, eh, ja kā publiskais, tā arī privātais sektors pats nedara, lai sakārtot un uzlabot savu strādājošo darba apstākļus. Iškeltas. Atbilde. Jūs um, pieskārāties ļoti aktuālam jautājumam, un tas ir aktuāls ne tikai Itālijā, bet arī daudzās citās dalību valstīs tieši darba drošības jautājumi un eh, profesionālās veselības jautājumi ir saistīti ar darba apstākļiem, ar ergonomijas un darba apstākļu ietekmu uz strādājošo veselību. Es zinu, ka dalību valstīs trūkst profesionālās, eh, profesionālās veselības aprūpas speciālista, bet, um, protams, ka kā komisija, tā arī dalību valstīm ir jāstrādā pie darba apstākļu uzlabošanas. Šobrīd eh, darbojas vesela virkne dažādu mehānismu, un eh, sociālā harta jau paredz šo principu īstenošanu dzīvē. Un tieši sociālā harta ir tas dokuments, uz kuru balstoties dalību valstīm vajadzētu izstrādāt eh, darba apstākļu uzlabošanas idejas eh, darba vietās. Tā tad, jā, dalību valsts var daudz ko sakārtot pašas, bet ja tiek pārkāpta direktīva, tad, protams, mēs īstenosim soda sankcijas par eh, veselības eh, situāciju darba vietās. Es ļoti strikti iestājos par to, ka tai ir jābūt sakārtotāji. Mēs eh, detalizēti izvērtējot šos jautājumus, protams, varam. Es nezinu, kāda ir situācija Itālijā, bet noteikti man tā būs viena no prioritātēm man kā komisāra darbā. Prieksēdētājs. Paldies, Lovēns kundze. Paldies. Runāšu zviedriski, sēž šeit. Pasaules veselības organizācija ir e, identificējusi antibiotiku rezistenci kā vienu no trīs lielākajiem draudiem cilvēks pastāvēšanai. Mums ir jādara viss iespējamais, ja mēs vēlamies, e, lai mēs nemirtu, varbūt ne gluži visi, bet tie, kuriem ir predispozīcija no vienkāršas urīnceļa infekcijas. Uh, ko komisija darīs, jo 11. gadā komisija ir sagatavojusi savu rīcības plānu pret antibiotiku rezistenci, bet eh, šī problēma netiek risināta pēc būtības. Šobrīd um, antibiotiku rezistence ir parādījusies arī dzīvnieku pasaulē. Starp dažādām dalību valstīm eksistē būtiskas atšķirības, piemēram, Itālija un Kipra izmanto 30% vairāk antibiotikas dzīvnieku pasaulē nekā Zviedrija. 90% no Dānijas cūkām ir multirezistents pret visām eh, antibiotikām, un šobrīd Dānijā ir pierādīti četri cilvēku nāves gadījumi, eh, kur ir miruši tieši antibiotika rezistents dēļ. Ko mēs eh, varam izdarīt, lai uzlabotu dzīvnieku labturību un kādā veidā parlamentā pieņemtais uh, rezolūcijas plāns par jaunu dzīvnieku labturības plānu izveidošanu komisijā, cik tālu tas ir pavirzījies un ko jūs konkrēti darīsiet? Atbilde. Par anti, par mikrobiālo rezistenci un dzīvnieku labturību. Tie ir divi dažādi jautājumi, bet es sākšu ar eh, antibiotika rezistenci. Šobrīd eh, ļoti daudz antibiotikas izmanto tieši veterinārijā medicīnā. Un, eh, protams, ir noteikumi, kur neļauj antibiotikas izmantot profilaktiskos nolūkos vai vienkārši dzīvnieku dzīvesvara palielināšanai. Antibiotikas var izmantot tikai slimīgu ārstēšanā, un eh, tas tiek ļoti strikti kontrolēts tikai un vienīgi slimību ārstēšanā. Uh, par eh, antibiotiku rezistenci runājot, kā arī par eh, cilvēku antibiotiku patēriņu. Jā, arī šeit eh, ārstiem daudz spēcīgāk ir jākontrolē antibiotiku dzeršana. Tā saucamās hospitālās infekcijas patiesībā šeit skaitļi un statistika ir dramatiska. Uh, Eiropas Savienībā katru gadu ir pierādīts, ka 40 tūkstoši cilvēku mirs no hospitālās infekcijas. Tātad infekcija, ko cilvēki dabūna slimnīcā un kas ir rezistenta pret pilnīgi visām zināmajām antibiotikām. Tātad cīņa pret šo arī slimnīcās hospitālo mm, infekciju. Mums tā ir jāstiprina, ir vesela virkne rīcības plāna antibiotika rezistents apkarošanai. Uh, Um, mums pasākumu kopums ir, bet uh, jautājums ir sarežģītāks. Uh, tas ir saistīts arī ar uh, antibiotiku izmantošanu veterinārijā medicīnā, cilvēku medicīnā. Jautājums ir ļoti, ļoti plašs. Es kā mediķis pēc izglītības un pārliecības zinu, ka es nevaru atbildēt uz šo jautājumu divās minūtēs, bet eh, runājot par varbūt eh, dzīvnieku labturību un eh, šajā jomā paredzēto dokumentu sagatavošanu, mēs, protams, par to diskutēsim sīkāk. Es šeit jums netaisos bārstīties ar solījumiem, bet patreizajā situācijā var tikai atbildēt, ka situāciju izanalizēsim un atgriezīsimies ar konkrētiem risinājumiem. Priekšsādātājs Balco kungs, Andru Kaitis kungs. Veselības e, politika un e, pārtikas drošības programma ir saistīta ar pārtikas ražošanas un piegādes ķēdi. Uh, Eiropas Savienība adekvātajām direktīvām būtu jābalstās uz ko tad? Uz iekšējā tirgus principiem, jā, protams, vai arī uz vides aizsardzības principiem. Kura ir prioritāte iekšējā tirgus principi vai, vai vides principi? Otrais jautājums. Eiropas eh, sociālo lietu komiteja savā deklarācijā ir nākus klajā ar paziņojumu, ka ne GMO tehnoloģijas ir e, domātas arī ekstensīvās lauksaimniecības apstākļos, lai Eiropas Savienība kļūtu par vadošo šajā jomā. Kurai pusē jūs piekļaujaties? Jūs tikko dzirdējāt e, manu Aldis kolēģi uzdoto jautājumu, un tagad mans jautājums. Kurai pusē jūs piekļaujaties? Atbilde. Es atvainojos, bet eh, es nesapratu jūsu jautājumu, jautājumu saturu, bet mēģināšu atbildēt vienalga. Vispirmām kārtām vēlos eh, pateikt, eh, kurai pusē tad es pieslienos. Paraugoties uz klimata izmaiņām pasaulē, paraugoties uz uh, ekoloģisko spriedzi pasaulē. Paraugoties uz bioloģiskās daudzveidības mazināšanos visā pasaulē, ne tikai Eiropas Savienībā, tas viss ietekmē cilvēku veselību. Es eh, esmu piedalījies eh, Pasaules veselības organizācijas ģenerālajā asamblējā, kurā tieši to brīdi tika izvērtēta klimata izmaiņu ietekme uz cilvēku veselību. Un toreiz šajā mm, ģenerālajā asamblējā mēs diskutējam par to, ka e, pasaulē dzīvojot e, vidas aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Tātad atbild uz jūsu pirmo jautājumu, vidas aizsardzība ir prioritāte. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, saglabājot to vidi un veicinot vidas e, atvesaļošanos, kurā mēs dzīvojam. Par tā saucamo bioloģisko lauksaimniecību Jā, bioloģiskajiem lauksaimniekiem ir jāatrod sava tirgus niša. Mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par ekstensīvo lauksaimniecību, tātad ģenētiski modificēto organismu izmantošanu, dažādu um, pesticīdu un mēslojumu izmantošanu lauksaimniecībā. Tas viss atstāja iespaidu uz mūsu vidi un veselību. Ja mēs vēlamies palielināt bioloģisko lauksaimniecības produktu izmantošanu, piemēram, skolās. Tas ir ļoti liels uzdevums un tas ir dalību valsts kompetencē, bet es jums nevaru konkrēti pateikt, kurai pusē pieslienos. Priekšsēdētājs. Paldies, Delai kundze. Paldies priekšsēdētāji godātais komisāram, bet kandidāts esmu šeit. Jums tieši priekšā. Pārtiks šķērdēšana um, notiek Eiropā ļoti lielos apmēros, un jāsaka, tas nav pieļams cirkulārās ekonomikas kontekstā. Jūs esat er, jā, komisārs, kas būs atbildīgs par pārtiks šķērdēšanas apkarošanu, vai jūs pastāstīsiet, kādas pasākums esat paredzējis un kādā veidā komisija grasās arī lauksaimniecības eh, pārtiks ražošanas kontekstā strādāt pie šī jautājuma? Gal galā ir vajadzīga Eiropas mēroga rīcība, lai, piemēram, eh, tiktu šie produkti savākti, savukārt tālāk izmantot labdarības nolūkiem, bet runājam šeit arī par cita veida lauksaimniecības produktiem, kas nav vairs komercializējami, bet ir patērējami, lai nodrošinātu pārtiks līdzsvaru. Es domāju, ka šis jautājums var radīt uh, risku sabiedrībai, kā arī dzen uh, eh, videi. Ir vajadzīgs regulējums. Tas nav tik vienkārši. Ir tāpat laikā vēl iespējams gūt daudz pr progresa. Uh, Vai esat paredzējuši šajā jomā arī kaut kādu darbību? Paldies! Taip, dėl endokrininio dis disrupt. Atbilde par endokrinās darbības traucētājiem. Uz šo jautājumu atbildot, es jau teicu, ka mums ir jāiz stāja tā saucamie vidustermiņa kritēriji ar galīgiem kritērijiem, lai mēs tiešām zinātu, kāda ir endokrinās darbības eh, traucēkļu tiešā un galīgā ietekme uz cilvēku ķermeni. Par eh, pārtikas eh, izšķērdēšanu. Es raugos uz šo ūdens pudeli uz mana darba, uz mana galda, un uz tās ir rakstīts izmantot līdz un datums. Šeit ir rakstīts, ka to drīkst izmantot, to drīkst izdzert, vai to vajadzētu izdzert līdz 16. un kaut kāds mēnesis, vai mēs to varam dzert arī 17. tā mēneša, tā paša mēneša datumā? Es atteiktu, ka jā. Mums tomēr ir jābalstās uz veselo saprātu, un mēs nevaram vienkārši pudeli izmest laukā, minūti pēc pusnakts brīdī, kad ir šis datums beidzies. Un tas pats attiecās uz veselo saprātu, ko mēs izmantojam eh, citu pārtiks produktu ārā mešanā. Es uzskatu, ka ļoti laba ideja ir tā saucamās pārtikas, um, pārtikas bankas, kā mēs tās saucam, e, simtiem tūkstošu tonu visās dalību valstīs tiek mests laukā, bet Eiropas Savienībā ir daudz nabadzīgu cilvēku, e, kuriem palīdzība varētu tikt sniegta ar šo e, pārtikas palīdzības iestāžu, palīdzības iestāžu palīdzību. Vilmots Kunze. Paldies! Pagājušā gada decembrī komisija sagatavoja ziņošu, ziņojumu par um, izcelsmes valsts uh, etiķeti. Un uh, toreiz uh, tika teikts, ka patērētāji vēlas zināt, no kurienes nāk gaļa, bet uh, izrādījās, ka tas ir pārāk dārgi. Francijā veiktais pētījums ir parādījis, ka uh, Boloņas uh, mērces sagatavošanā norādīt, no kurienes nākusi gaļa, tas maksā vienu centu. Bet uh, īpaši pēc uh, zirgu gaļas skandāla, kas Eiropas kāra pirms uh, gada, ko jūs darīsiet par gaļas izcelsmes norādi pārstrādātos pārtikas produktos. Tas pats attiecās arī uz izcelsmes valsts vai izcelsmes reģionu norādi uz alkohola, alkoholiskiem dzērieniem un arī cik daudz kalorijas ir konkrētajā alkoholiskajā dzērienā. Vai jūs vēlties alkoholiskajiem dzērieniem piemērot tās pašas eh, norādes, kādas šobrīd tiek piemērotas pārtikas produktiem? starp parlamentu un padomu, jo 2006. gadā mēs vienojāmies par to, ka ir jābūt norādēm par pārtiks saturu, par pārtiks produktu saturu uz pārtiks produktiem, bet komisija vēl aizvien nav sniegusi savu galīgo atbildi. Atbilde. Par eh, pārtiks produktu sastāvu norādēm Tas ir sarežģīts jautājums, jo dažādās dalību valstīs ir dažādas tradīcijas. Ir valsts, kurās, piemēram, ļoti daudz maizē tiek likta klāt eh, sāls, un ir atkal tādi, kur tiek likta klāt citi produkti. Ir tādas valsts, kurās ļoti, ļoti lielā cieņā ir žāvēts šķīņķis, kurš ir kā sāls ziņā bagātīgs, tā arī bagātīgs ar daudzām citām smarž un garšvielām. Tieši šā iemesla dēļ komisija vēl joprojām vil, vilcinās, un tas prasa laiku, lai apkopotu visus viedokļus, un, protams, šā, šā jautājuma atrisināšanā komisija sastops ar veselu virkni grūtību. Bet jā, es saprotu, ka tā būs manas atbildības sfēra. Tagad par kaloriju norādu uz alkoholiskajiem dzērieniem. Patiesībā es nezinu, kāpēc alkohola ražotā līdz šim ir tikuši pasargāti no prasības norādīt eh, kaloriju daudzumu uz alkoholiskajiem dzērieniem. Es uzskatu, ka eh, tas, ka kalorijas nav norādīts uz alkoholiskajiem dzērieniem, ir dīvaini, jo visos alkoholiskajos dzērienos kaloriju ir daudz, to mēs visi zinām. Tātad eh, problēmu noteikti risināsim arī nākotnē. Pirmais jautājums, varbūt atkārtojiet to, kāda bija jūsu jautājuma. Tātad eh, pārstrādātos, eh, pārstrādātā gaļā norāda, no kurienes gaļa nāk. Ak jā, atbilde Es zinu. Un arī pirms eh, šās uzklausīšanas es eh, sazinājos ar ekspertiem šajā jomā un es eh, izgāju cauri arī statistikas datiem. Patērētāji tiešām grib zināt, kāda ir izcelsmes valsts, un noteikti mēs nākotnē atgriezīsimies pie šī jautājuma. Ir jāskatās, kurš tad par to maksās. Jā, tas maksā, bet ar atbildi vēl atgriezīsimies. Gerlings kundze. Thank you. Um, paldies. Vēlos atgriezties pie jautājuma par endokrīnās darbības traucētājiem un atvainojos par to, bet nu pilnīgi noteikti tā ir viena no svarīgākajām prioritātēm šīs komitejas darbā un nedomāju, ka mēs no jums dzirdējam konkrēts priekšlikums, ko jūs darīsiet šai kontekstā. Īpaši attiecībā uz kritēriju izstrādi, un tāpēc gribu visam konkrēti jums vajadzētu lūko. Kritēriju izstrādē, vai jūs varat apstiprināt? Uh, ka viens kritērija kopums tiks izstrādāts, lai identificētu tās vielas, kas, kurām ir endokrinās darbības traucējošs efekts un vai jūs varat arī apstiprināt, ka pēc tam eventuāli izstrādājuma tiesība akti ņems vērā informāciju par pakļautību riskam un arī dzen e, to, kā šo vielu pārstrādē var ietekmēt tos, ar ko, mm, kas ar to nodarbojas. Right. Susipažinęs su medžiaga, kuri yra susijusi su endokrinių destruktorių vertinimu, su, pa... Man jāsaka, man jāiepazīst labāk ar šo jautājumu par endokrinās darbības traucējošām vielu, traucījumiešām Un e, man jāsaprot, e, nu, kur šī problēma rodas, sākot, protams, ar kosmeta, kosmetikas pro, produktiem, iepakojumu, citām, iepakojumu vielām, citām vielām, vielām, kas tiek izmantotas, piemēram, veterinārijā un tam līdzīgi. Šī joma ir ļoti daudzšķaitņēna, tā nav viennozīmīga. Šobrīd tiek veikta pētniecība, un tā tiek veikta par ļoti plašu jomu. Lists ar gala kritērijiem būs jāapstiprina, ņemot vērā visus šos aspektus. Un man būs jākonsultējas ar speciālistiem un ekspertiem šai ziņā bet es esmu apņēmies pie šī jautājuma atgriezties, iepazīties ar to. Un es domāju, ka būtu bezatbildīgi no manas puses šobrīd dot jums kaut kādu atbildi, eh, ņemot vairāk, ka neesmu iedziļinājies šajā jautājumā. Bet nu pilnīgi noteikti ir jāņem vērā šī jautājuma kompleksais raksturs. Jo runājam par virkni dažādām vielām. Paldies, nākamais runātājs Busoikungs. Paldies! Andru Kaita kungs. Lasīju jūs atbildes uz rakstiskiem jautājumiem un priecājos redzēt, ka viena no prioritātēm ir atbalstīt le, eh, veselības aprūpas sistēmas padarīšanu par daudz novatoriskāku, lai nodrošinātu atbilstīgu aprūpu mūsu pilsoņiem, vienlaicīgi darot to finansiāli ilgspējīgā veidā. Sabiedrības debatas par ilgspējību šai ziņā ir ļoti lielā mērā saistīts ar budžeta niansēm un cenām, kas, piemēram, ar novatoriskiem medikamentiem, bet neaizmirsīsim, ka novatoriskas ārstēšanas metodas var uzlabot mūsu veselību un turklāt var nest līdz arī netiešas labums, kā, piemēram, ietaupījums veselības aprūpas sistēmā un ražošanas e, ieguvumus jānodrošina ja vienlīdzīgi piekļuvu novatoriskām terapijām. Tas ir svarīgi ļoti daudzās valstīs, tostarp arī manā dalību valstī. Ko jūs darīsiet, lai pārliecinātos, ka ieguvumi un priekšrocības eh, šādām investīcijām tiktu ņemti vērā arī Eiropas pusgada rekomendācijās? Kāda veida iniciatīvas jūs esat paredzējis, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta vienāda piekļuva visiem pacientiem Eiropā šāda veida terapijām? Paldies! Inovatīvas gydymo tehnologijos. Paldies. Novatoriska ārstēšana, novatorisks ārstniecības metodas ir jāizvērtē. ar atbilstīgām novērtēšanas metodēm. Protams, ka novatorisms viss kaut ko maksā. Un tad nu, mums ir jāvaicā nozarei, kāpēc jūs, piemēram, savam notoriskiem produktam esat noteicis tieši tādu cenu? Bet novatorismam ir jāvirzās uz priekšu, un mums pilnīgi noteikti Šis novatorisms ir jāizvērtē. Komitejas attiecīgās komitejas jau pastāv dalībvalstīs, bet šobrīd pastāv novērtējuma uh, metodoloģija problēmas. Ir vajadzīga vienota metodoloģija Rumānijai, Lietuvai, nezinu, Spānijai, jebkam. Mums vispirms jāvienojas par izvērtējumu metodoloģiju attiecībā uz novatoriskiem produktiem. Šobrīd pastāv milzīgas atšķirības. Nu, tālāk ļaujiet, ja runāt par finanšu aspektiem. Nu, protams, ka sastopamies ar ļoti dažādiem finansējuma mehānismiem eh, farmac, farmācijas uzņēmumiem dalībvalstīs. Tīri no savas prakses zinu, ka varam ietaupīt, ja efektīvāk regulējam ģeneriskos, ja vispārējās zāles un medikamentus varam ietaupīt dučiem miljonu eiro šādā veidā, un tad šos līdzekļus varam izmantot kaut kādā kopējā fondā, eh, kurus tad vienoties ar nozari investējam tieši novatorismā. Un tad nozara savukārt arī no savas puses nāktu klajā ar saistībām un investīcijām novatorismā veicināšanai un cenas samazinātos. Es domāju, ka šāda veida sarunas ir iespējams. Protams, ka tas viss ir sasaistīts arī ar subsidiertāts principu dalībvalstīm šeit ir savas kompetences. Uh, Un Eiropas Savienība jau nevar iet un paziņot, ka lūk, tagad viss tā notiks un iejaukties šai subsidiāts principā. Bet jautājums, protams, ir jāatrisina. Paldies. Tālāk nākamais kolēģis Paulučī kungs. Eh, signor Presidente. Priekšādātāji. Esmu šeit šajā pusē. Godētais komisāram at kandidāti. Kā jau tika teikts, pārtiks šķērdēšana, tas ir kaut kas mm, vienkārši briesmīgs. 180 kg pārtiks katru gadu uz cilvēku uz vienu iedziedot pārtika iet zudumā. Tāpat laikā aptaukošanās ir kļuvusi burtiski par sērgu. Vairāk kā pusmiljards iedzīvotāji vienlaicīgi mirst no bada. Ir daudzas valstis, kurās ir ļoti ierobežot pārtiks un ūdens resursi, un tāpat laikā pastāv šis milzīgais izšķērdētās pārtiks apjoms. Ir jau labi, mm, ka jūs runājat par iniciatīvām saistībā ar labdarību un tamlīdzīgi, bet domāju, ka jādara kas vairāk. Un te man ir konkrēts jautājums. Paziņojums, kas tika publicēts no komisijas puses par ilgtspējīgas Eiropas pārtiks ražošanas sistēmu izveidi, tika nobloķēts un to uzskatu par ļoti svarīgu. Ko jūs darīsiet, lai atkal no jauna virzītu uz priekšu šo pasākumu un pārliecinātos, ka mēs pēc iespējas ātrāk varam pie tā sākt strādāt vienlaicīgi, nākot klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, tādiem priekšlikumiem, kas ļautu mums nonākt pie kopēja viedokļa par šiem jautājumiem. Paldies! Neabejotinai, kai kalbame apie maisto, maistos. Paldies. Nav ne mazāko šaubu, ka tad, kad runājam par izšķērdētu pārtiku, tad tas noteikti ir ārkārtīgi nosodāmi. Kauns un negods, ļoti bezatbildīga mūsu resursu izmantošana. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir steidzami jādara kaut kas lietas labā. Es skati, apskatīšu šī paziņojuma pārskatīšanas iespējas jau pašā savā darba posma sākumā, un tāpat arī skatīšos uz visiem citiem tiesību aktiem, komunikācijām, paziņojumiem un dokumentiem, kas attiec uz šo lietu, lai varētu konstatēt, kādas tad ir prioritātes. Jāsaka, nevar gan šobrīd izteikt nekādus um, solījumus attiecībā uz likumdošanas darbu, jo mēs, protams, strādājam kolēģijā, komisijā bet nenoliedzami diskusijas notiks. Tās tiks uzstāts starp eh, komisiju un komiteju. Un pilnīgi noteikti mēs apspriedīsim arī visus ar šo jautājumu saistītos būtiskos aspektus. Paldies! Grazie. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Tālāk nonākam pie trešā jautājuma raunda jeb kopuma, un šeit jautājums uzdos lauksaimniecības komitejas deputāti. Pirmais būs Herberts Dorfmans. Es esmu šeit, komisāra amata kandidāta kungs. 2007. gadā komisija nāca klajā ar priekšlikumu, lai mikro uzņēmumiem, kur strādā mazāk kā desmit darbinieki, uh, Eh, kas strādā gēnu inženierijas jomā, atbrīvotu no administratīvās logi tieši kā CTP jomā. Tas nekad nav refit programmas ietvaros eh, arī ticis vēlāk īstenots. Bet loģiskākais būtu šos mazos uzņēmumus eh, atbrīvot no HCCP procedūrām. Vai jūs kā atbildīgais komisārs nāktu klajā ar jaunu priekšlikumu, ja jūs plānojat kā savādāk risināt situāciju? Higienos priemonių reikalavimų. Paldies! Higienas un fitosanitāras prasības paredz, ka gan mazi, gan lieli uzņēmumi ievēro visu standartu šai ziņā reizēm nelielu uzņēmumu, nu, piemēram, ar trim darbiniekiem, var ražot pārtiku bērnu dārzam, piemēram. Un ja mēs tagad atvieglosim higienas un fitosanitāras prasības šam, šim uzņēmumam, mēs sastapsimies ar problēmu, ka mm, krīzes gadījumā šāda bērnu dārza bēr, bērni var smagi saslimt. To nevaram pieļaut. Nu, piemēram, ja kāds, kas strādā virtuvē, ir savienojis pirkstu ar kaut kādu infekciju un tā tālāk, tad tālāk ar stafilokokiem var tikt aplaist pilnīgi visi bērnu bērnu dārzā, un tas ir nepieņemami. Tāpēc nevaram samazināt prasības uzņēmumiem tikai tāpēc, ka tie ir mazāki. Ir citas prasības, kuras varam pārskatīt un atvieglot attiecībā uz mazākiem uzņēmumiem. Tiesību aktu ir vesels lērums šajā jomā. Tos varam skatīties un meklēt kādus racionālus jautājumus, bet tad, kad runājam par higiēnu un higiēnas standartiem, es domāju, būtu ārkārtīgi bezatbildīgi šos standartus mazināt un vājināt. Un ir bijuši tādi gadījumi, kad bērni pat ir eh, nomiruši, tāpēc, ka, lūk, inficējušies ar šādu veidu infekciju. Tas ir briesmīgi. Sie. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Tālāk. Džilfrīdas kundze. Nu, to komisāri. Paldies, priekšsādātāji. Kodētais komisāram un kandidāts esmu šajā pusē. Jūs teicāt, ka veselība ir sabiedriska prece, un mums daudz efektīvāk jāstrādā pie profilakses jautājumiem. Jūs jau zinat, ka tam ir ļoti, ir ļoti cieši saiknes starp cilvēku veselību un dzīvnieku veselību, respektīvi 70% no infekcijas slimībām faktiski ir kopīgas dzīvniekiem un cilvēkiem, un tāpēc nevar noliegt šo saikni. Tāpēc eh, dzīvnieku aizsardzība un viņu barības nekaitīguma nodrošināšana ir saistīta arī ar cilvēku veselību. Ko jūs darīsiet, lai uzlabotu, piemēram, eh, lopu, lopaudzēšanas praksi un kā jūs paredzēsiet eh, nodrošināt to, ka, piemēram, zāles un antibiotikas daudz atbildīgākā veidā tiek izmantotas veterinārijā? Kāda veida drošības pasākumus paredzēsiet attiecībā uz trešām valstīm, kas, jāsaka, nereti apiet šāda veida noteikumus, no, tādējādi iesaistoties negodīgā konkurencē un visbeidzot dzīvnieku labturības apstākļiem, protams, ir ietekme uz cilvēku veselību. Un ir taču arī tādi mēri, kas ļauj vienlaicīgi, ko vajadzētu vienlaicīgi paredzēt arī attiecībā uz to, lai dzīvnieki pirms kaušanas nepiedzīvotu pārlaicīgas traumas un ciešanas. Taip iš tiesų. Gyvūnai. Jā, nudien. Dzīvniekiem nereti nākas ciest tad, kad tos pārvadā, kauj. Un kaušanas gadījumos arī attiecīgi pamatoties uz reliģiskiem apsvērumiem tiek paredzēti arī zinām izņēmumi, un šīs reliģiskās tradīcijas, protams, ir jārespektē. Tāpat laikā dzīvnieku labturība ir ļoti delikāts jautājums man kad runājam par trešām valstīm. Tajā brīdī, kad gatavoju šai uzklausīšanai par šo jautājumu, debatēju ar saviem kolēģiem. Un man bija ārkārtīgi interesanti uzzināt, ka mūsu veterinārās inspekcijas var tikt organizētas un nosūcītas uz tām trešām valstīm, kas vēlas importēt produktus, tātad ievest tos Eiropas Savienībā. Un tad Eiropas speciālisti, eksperti var pārliecināties, ka standarti tiek ievēroti. Viņiem līdz ar to ir arī tiesības šādus importus nobloķēt neatbilstību gadījumos. Tad, kad runājam par infekcijas slimībām savukārt, vai jebkāda cita veida bīstamiem faktoriem, kas saistīti ar pārtiks importu, ir jāpārliecinās, ka šāda veida imports var tikt aptverts. Nevar būt tā, ka trešās valstis pārkāp mūsu standartus un nedrīkstētu pieļaut, ka šāda veida valstis būtiski importē slimības Eiropas Savienībā. Tas var novest pie ļoti traģiskām sakām. Mēs zinām taču, kā tas notiek ar epidēmijām. Epidēmijas var izplatīties kā meža ugunsgrēki pasaulē. Un, ja runājam par antibiotiku rezistenci, arī tā ir ļoti plaša joma, un, diemžēl, man ir tikai divas minūtes, bet esmu gatavs šo jautājumu ar jums apspriest vēlākā iespējā. Paldies, saka priekšādātājs, nākamā runātāja Marta Paulsena. Tā. Paldies! Un eh, sveicināti šajā uzklausīšanā. Vēlētos atgādināt eh, divus eh, apgalvojumus, ko jau izteica iepriekšējie runātāji viens antibiotika patēriņš, divas trešdaļas, divas trešdaļas visu pasauli ražoto antibiotiku tiek izmantots veterinārajā medicīnā un lielākā daļa tiek, tiek izmantots kā sava veida vairoks pret sliktiem e, dzīves apstākļiem. Un 70% e, no visām infekcijas slimībām ir tā saucamās zonozes. Tas nozīmē, ka dzīvniekiem un cilvēkiem tās ir vienāds vai līdzīgas. Atkal un atkal parlaments no komisijas ir prasījis vispārēju dzīvnieku labturības regulu Eiropas Savienībā. Šo priekšlikumu komisija ir akceptējusi savā dzīvnieku labturības stratēģijā, kur šobrīd jau ir sākus darboties Eiropas Savienībā. Konkrēts jautājums. Vai jūs konkrēti raudzīsieties, lai šis likumdošanas priekšlikums eh, pavisam drīz tiktu pieņemts un sāk darboties? Kiek esu. Paldies! Cik tā man zināms? Tad ir veikts pētījums, respektīvi tas tiek veikts šobrīd. Un tajā tiek meklētas atbildes uz iespējamo uh, juridiskās bāzes maiņu šai jomā. Es personīgi domāju, ka dzīvnieku labturība ir ļoti delikāts jautājums, un tas jāregulē ļoti ad adekvātā veidā. Tas ir mans personīgais viedoklis, bet nu no otras puses saņemsim pētījumu rezultātus, un tad tos arī apspriedīsim kolēģijā. Un priekšlikumu par jauniem tiesību aktiem, tad būs visas kolēģijas kopīgais lēmums. Mana personīgā nostāja ir skaidra. Mums ir nepieciešams rast risinājumu, risinājumu, kas ļautu pātrināt šādu problēmu risināšanu. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Dzullo kungam. Salve, komisārio. Jo, varēja rielat. Paldies, labrīt, komisāram at kandidātu kungs. Es gribētu turpināt to, ko jūs pieminējāt savos ievedvārdos, respektīvi. Jūs teicāt, ka jūs interesē cilvēku veselību un jūs vēlties veicināt visu veidu darbības, kas uzlabotu dzīves līmeni. Panākot to, ka iedzīvotāji dzīvo daudz veselīgāk. Jūs runājāt par to, ka varētu veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu. Nu, un te nu gribu jums vaicāt lūko. Kas ar visu šo neveselīgo pārtiku, kas tik slikti ietekmē veselību, visi šie ātrās apkalpošanas resināni, um, turklāt arī vesel, ekonomikā, protams, tas rada tālākas eh, izmaksas, jo slimības, kas radušās šādas neveselīgas pārtikas patēriņā, būs vēlāk jā, jā, jā eh, ārstē. Ir arī tādas valstis, kas pieņem, piemēram, tādus likus, kas demotivē iedzīvotājs šādas pārtika patēriņa Ehm, vai jūs esat arī gatavs pieņemt šādu pieeju? Jūs teicat, ka pastāv instrumenti un pasākumi, ko varētu īstenot šai ziņā. Kādi tad ir šie instrumenti un metodas? Paldies! profilaks attiecībā uz slimībām, kas nav infekcijas slimības, arī ir ārkārtīgi svarīga. Te, protams, galvenais ir veselīgs uzturs un pareizs dzīvesveids. Tikpat svarīgi ir arī izglītošana attiecībā uz šāda veida dzīvesveidu. Uh, attiecīgai izglītībai jāizsākas jau bērndārzā skolās, nevaram pēc tam vēlāk cerēt, ka ieradumi tiks pēkšņi mainīti. Riska faktoru pārvaldība ļoti svarīga šai kontekstā. ja, pārliecīga alkohola izman, patērēšana, smēķēšana, pārliecīga cukura izmantošana uzturā, tas viss ir ar negatīvu ietekmi. Programmas, eh, kas varētu riska faktors pārvaldīt, protams, ir dalību valstu kompetencē. Mēs kā komisija varētu dalību valstis mudināt eh, šādas programmas izstrādāt. Mudināt dalību valstis atsaukties uz Eiropas programmām un nākt klajā ar konkrētiem projektiem. Šajām, šiem mērķiem iespējams izmantot pat Eiropas eh, fondus. Šobrīd tikai 3% no līdzekļiem izmantojam profilaktiskiem pasākumiem, ar to nepietiek. Nē. Ne nepieciešams veicināt to, lai dalībvalstis plašāk izmanto līdzekļus, gūst piekļuvu struktūru fondiem un izmanto tos tieši profilaktisku pasākumu īstenošanā. Šos jautājumus apspriedīsim arī Eiropas pusgada kontekstā. Ir vajadzīga virkne programmu, kas ļautu uh, dalībvalstis mudināt rīkoties tieši šādi nākt klē ar intensīviem pakā, pasākumiem neinfekcijos slimību apkarošanā. Priekšsarētājs turpina. Paldies. Tālāk dod vārdu Moikundzei. Eiropas iedzīvotāji un patērētāji joprojām neapzinās, ka tas, ko viņi ēd, bieži vien ir kaitīgs viņu veselībai Eiropā kopumā un Itālijā. Mēs saņemam pārtiks produkts no trešām valstīm, tie nonāk uz mūsu galdiem, tāpat arī par to mēs barojam mājdzīvnieks. Vai jūs piekrītat, ka tur ir nepieciešama lielāka caurskatāmība? Un mums jāpaskatās arī uz pārtiks produktiem, kas ir ražoti izmantojot ģēmo, tāpat arī dzīvnieku barību Mēs īsti bieži vien neapzināmies, kāds kaitējums varētu tikt nodarīts. Piet, nepastāv pietiekam pētījumu šajā jomā. Vai jūs piekrītat, ka ir arī likumdošanā pārāk daudz caurumu un ir nepieciešams lielāks eh, regulējums, lai nodrošinātu, ka ir lielāka drošība šajā jomā? Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka pats svarīgākais ir balstīties uz drošu zinātnisko informāciju. Un mums ir jāuzticas šādas zinātniskās informācijas neatkarībai. Ja finansējums ir nācis no nozars, tad var būt šaubas par to, ka šeit ir notikusi kāda ietekmēšana tabaks produktu direktīvas kontekstā mēs redzējām publikācijas, ka tas nemaz nav tik kaitīgi veselībai un tā tālāk. Tad mēs centāmies noskaidrot, uz kādas zinātniskiem faktiem tas balstījās, bet nē, tā bija vienkārši propaganda. Tā kā tiešām jāpievērš īpaši liela uzmanība zinātniskās informācijas uzticamībai. Tālāk arī kodeks elementārijus kur mēs esam kodificējuši prasības, kur nevar un nav nepieciešams ar eh, veikt tālāks pētījums, kur ir pilnībā Eh, apstiprinātu informāciju. Tātad, ja ir zema kvalitātes pārtika, mums jāskatās, kādas kontrolas sistēmas ir nacionāla līmenī, lai to novērstu, un eh, varbūt kāds varētu būt Eiropas līmeņa risinājums, lai palīdzētu šajā situācijā. Eh, šis jautājums ļoti aktuāls. Mums ir jāīsteno nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu arī lielāku pievienoto vērtību dialogā ar dalību valstīm. Priekšsarētājs, paldies! Ar to arī mēs sākam pēdējo jautājumu atbilžu kārtu. Tātad atkal jautājums uzdos Envī komitejas locekļi. Tarnas Esko kungs vispirms. Tuberkuloze iz... nogalina aptuveni 1,3 miljonus iedzīvotājs visā pasaulē katru gadu dalību valstīs tuberkulozes izplatība ir eh, ļoti satraucoši, tīpaši rezistentā formā. Dalību valstīs nevienmēr ir spējušas eh, risināt pārobežu aspektu. Kopienas līmeņa sadarbības ir eh, nepieciešams, lai varētu kontrolēt šīs slimības izplatību it īpaši šī globālā fonda prombūtnes situmā, tāpat arī e, cīnīties ar tuberkulozes rezistents. Diemžēl tikai vienas no trim pacientiem tiek veiksmīgi ārstēts no šīs slimības Eiropas Savienībā. Un to mans jautājums ir šāds. Vai jūs kā komisārs atzīsiet beidzot tuberkulozi kā svarīgu pārobežu veselības risku un veiksiet nepieciešamos pasākumus, lai Eiropas Savienībā tik kontrolēt šīs slimības izplatību. Pripažinti infekcijas kaip. Atzīt slimību par epidēmiju var balstoties uz konkrētiem noteikumiem. Es neesmu speciālis šajā nozarē, šajā jomā, atsakunājos. Man gan jāatzīst, ka tuberkulozes rezistentās, pret zālēm rezistentās formas e, izplatība ir satraucoša. Slimību gadījumu skaits ir ļoti liels. No vienas puses mēs varam mudināt dalību valstis īpaši pievērsties šīs e, situācijas risināšanai attiecībā uz visvairāk riskam pakļautām grupām. Es, narkotiku lietotājiem, alkoholiķiem, sociāli maznodrošinātiem. Problēma ir tāda, ka viņi nesaņem sistēmisku aprūpu. Viņi pārtrauc lietot zāles, neatjauno zāļu krājumu. Mums jāc, jānodrošina nepieciešamais atbalsts, aprūpe, papildus ārstēšanai, jo savādāk mēs šo problēmu nevaram atrisināt. Problēma pastāv jau daudzus gadus, līdz ar to mums ir jāuzdod jautājums dalību valstīm, kas pietrūkst ne tikai no medicīniskās puses, bet arī citi atbalsta pasākumi, tiem jāiet kopā ar ārstēšanu, jo pārtraucot ārstēšanu, cilvēks tiek ārstēts kādu zinām brīdi, tad pārtrauc to, tad atsāk atkal, tādējādi arī ar laiku izstrādājās pret zālēm noturīgu formu, un šie cilvēki tālāk inficē citus. Jā, šī problēma ir ļoti nopietna, un Pasaules veselības organizācija ir noteikusi eh, kā, to kā vienu no prioritātēm. Ja jūs apstiprināsiet mani amatā, tad es kā mediķis, protams, strādāšu šajā jautājumā. Vai tā tiks atzīta par epidēmiju, to mēs paskatīsimies. Gīziks kungs tālāk. Paldies priekšsarētāji. Eh, doktora Andru Kaitis, komisāra amata kandidāta kungs. Eiropas veselības aprūpas sistēma tīpaši izdevuma ziņā ir liela izaicinājuma priekšā. Informācija un komunikācija tehnoloģija izmantošanas uh, palielināšana veselības aprūpē varētu uzlabot eh, veselības aprūpas pieejamību, tā skaitā ārpus pilsētām. Bet modernu komunikāciju tehnoloģiju izmantošana veselības aprūpē ievērojami atpaliek no izmantošana citās nozarēs. Kā jūs šajā kontekstā vērtējat tālāku eh, darbību eh, e-health, elektroniskās veselības aprūpas jomā, ko jūs darīsiet eh, starp šo šādu pakalpojumu eh, sadarbspējas veicināšanas ziņā? Džiaugiuosi, kad komisijos vie, iš vieno iš dešimt Man prieks, ka starp desmit prioritātēm, ko komisija noteikusi, ir iekļauta digitālā Eiropa. E-veselība, mobilā veselības aprūpa, manuprāt, ir ļoti augstu vērtējama ar lielu potenciālu. Mēs, protams, varam apspriest dažādas iespējas, cik, eh, cik lielu pienesumu veselības aprūpe varētu dot, piemēram, ap aplikācija, kas ar kardiogrammu pārsūtīt informāciju uz medicīnas centru, kas uzreiz varētu atbildēt, jā, šeit ir problēma. Mēs varētu izmantot kādas e, visa Eiropas programmas. Cilvēku mobilitāte ir ļoti liela, mums tā ir jāņem vērā. Mēs varētu radīt arī jaunas darba vietas. Galu galā digitāla veselības aprūpe varētu dot ieguldījumu visas sistēmas uzlabošanā. Eiropas pusgada kontekstā mums ir jāpaskatās arī tas, kā dalība valsts īsteno veselības aprūpas plānus Mums ir vadošās valstis, kur ir, piemēram, ir e-receptes, citi e-pakalpojumi, kas jau darbojās. Problēma, diemžēl, ir tāda, ka dalību valstis neapmainās ar informāciju savā starpā pietiekam labi. Tāpat ir arī problēma ar to, ka dažādas programmas īsti nav izveidotas tā, lai viņas savstarpēji būtu savietojams. Uh, Mums ir jānodrošina, lai šī savstarpējā saziņa noritētu daudz veiklāk, daudz labāk, lai dažādas slimnīcas, piemēram, varētu veiksmīgi sadarboties. Es domāju, tas būs viens no svarīgākajiem darbiem man, kā sirds asinsvadu e, ķirurgam. Es esmu daudz strādājis šajā jomā un man tā ir ļoti svarīga. Paldies! Kadenbachs kundze godātais komisāra amata kandidāta kungs. Kroniskās saslimšanas, diabēts, sirds asinsvadu slimības, vēzis, psihiskie traucējumi turpina izplatība Eiropā. Tās ir atbildības par eh, aptuveni 86% nāves gadījumu un rada lielu daļu no izdevumu veselības aprūpē nevienlīdzību likvidēšana veselības aprūpē prasa spēcīgu politisku iesaistīšanos Eiropas Savienības līmenī. Jaunajās politiskajās vadlīnijās, ko prezentē komisijas priekšsēdētājs, veselībai e, ir atvēlēta tāda pakārtot loma. Kā jūs rīkosieties, lai veselības aprūpe kopumā un cīnoties ar hroniskām saslimšanām, tomēr būtu augsti komisijas prioritāšu sarakstā. Vis, vismaz pietiekam prioritāti. Kā jūs nodrošināsiet, ka ieteikumi dalību valstīm Eiropas pusgada ietvaros, ko komisija ir paudusi Eh, iniciatīvas eh, ieguldījumi veselības aprūpē nebūtu tādas pakārtotas dabas? Un vai jūs būsiet partners iestājoties par veselības aprūpas informācijas un izglītības uzlabošanu? Ďakujem uz klausimā. Paldies par uzdoto jautājumu. Viedokļu apmaiņā. Eh, es varētu jums sacīt, ka es runāju šodien jau par preventīvām darbībām, respektīvi profilaksi, aizsardzību. Manuprāt, daudzi uzskata, ka šīs lietas ir viena otra aizstāja, bet nē. Šeit ir niansēts atšķirības, kur katrā variantā ir pieejama atšķirīga instrumenta un īstenojama atšķirīgās politikas jomās. Es nezinu nevienu valsti, kur lauksainiecības ministrs, izglītības ministrs, tieslietu vai sociālo lietu ministrs nebūtu nekādā veidā saistīts ar veselības aprūpas jautājumiem. Viņi visi domā par to, kā mazināt sociālo diskrimināciju, sociālās atšķirības un viņi vēlas kontrolēt riskus veselībai, palielinot resursus. Veselības resursi ir kā lielākais ieguldījums cilvēcei. Tas ir daudz svarīgāk par banku ieguldījumiem. Tāpēc, paskatoties uz šiem saistībām, desmit, kas ir sa saistīts ar um, tirgiem, darba tirgiem, citiem, citiem aspektiem, viņi tie visi savā ziņā saistās ar veselības aprūpi. Es varu jums apsolīt, ka centīšos pārliecināt savus kolēģus, komisārus, pieņemt nepieciešamos instrumentus. ja mēs visi varētu vienoties, ka šie instrumenti ir jāīsteno vienādā mērā visās dalību valstīs, Es domāju, ka mēs varētu ievērojami samazināt veselības aprūpas izmaksas, jo tad cilvēki mazāk slimotu. Mēs nedrīkstam pārstrādāt strādāt šajā virzienā. Mums ir jāsaprot, ka mēs ļoti daudz cilvēkus zaudējam pārāk ātri. Es esmu gatavs strādāt šajā virzienā. Priekšsēdētājs, paldies! Gardīnī kundze tālāk. Paldies, priekšsarētāji, es esmu šeit. Man ir jautājums, ko vēlos jums vēlreiz uzdot. Vai varat definēt, ko nozīmē eh, jūsuprāt eh, informēts patērētājs? Par norādījumiem, cik tās, cik norādes ir svarīgas. Protams, ka tas ir zinātniski pārbaudītas eh, lietas, kas parādās marķējumā zinātniskie kritēriji ir ļoti svarīgi, te ir īpaši svarīgi veselīgu, no, veselīguma norādēm. Par to atbildīgi ir eh, EFSA aģentūra. Tur tiek īstenoti ļoti svarīgi eksperimenti. Tur, protams, ir attiecībās pārtiks precēm jābūt tikpat stingrai uzraudzībai kā zālēm. Uh, Maziem vidējiem uzņēmējiem šis eh, sloks var veidot līdz pat 50 tūkstošiem eiro. Vai jūs eh, taisties pārskatīt situāciju, eh, jo likumdošana pārtiks jomā vairāk rada kaitējumu maziem vidējiem uzņēmumiem un um, daudz it īpaši vietējiem ražotājiem. Mm norėčiau pasinaudoti mediko. Ļaujiet man izmantot medicīnisko terminoloģiju, lai informētu jūs. Kvantum satis ir labs medicīnisks apzīmējums. Izklausās jauki, vai ne? Tātad tik informācijas, cik nepieciešams. Ir jāatrod līdzsvars, un tas ir jādara nepārtraukti. Ne par daudz, ne par maz. Tad, kad ir pārāk daudz informācijas, tad ir marķējums, kur ir 28 valodās, viss ir sarakstīts praktiski neizlasāmiem burtiņiem. Tu vienkārši nevar to izlasīt, tur jau ar lasīšanas brillēm vien nepietiek, tur jāņem lupa, jāmēģina atšifrēt, kas tur ir sarakstīts īpaši mazā rakstā. Un tur, es, manuprāt, jau mēs zaudējam veselīgu saprātu. Tur, to nevaru es objektīvi izvērtēt, līdzīgi kā tas ar, ar šo pudelīti. Bet informācija nav obligāti sniedzama uh, uz papīra. Gal galā mums ir elektroniskie līdzekļi, IT, Tur var, piemēram, mājaslapu norādīt uz produkta, un tālāk jau patērētājs var atrast informāciju mājaslapā. Un es zinu, ka daudzas dalību valstis mēģina pāriet uz elektronisku informācijas sniegšanu. Protams, ka dalību valstīm ir jāpieņem nepieciešama tiesība akti, lai legalizētu šādu risinājumu. Jūs pieminētā problēma ir ļoti svarīga. Uh, Mums ir jārunā par mūsdienu tehnoloģijām un par potenciālu, ko tās e, piedāvā patērētājiem, lai patērētājs nebūtu kā apmaldījies šajā vidē, nebūtu arī pārslogots. Priekšsarētais, paldies! Borzan kundze. Paldies priekšsarētāji, doktor Andru Kaiti. Sveicam jūs mums komitejā. Mums ir daudz izaicinājumu veselības aprūpē. Daži no tiem, piemēram, aizvien pieaugošais slimību skaits, aptaukošanās, to radītā nepatīkamās sekas. Viens no ievērojamākajiem progresu rādītājiem medicīnas zinātnē ir dzīves garuma pagarināšana. Šāda veida demografiskās izmaiņas rada arī jauns izaicinājums, jo izmantojot visus medicīniskos sasniegumus, mums tomēr ir jābūt atbildīgiem, jāizmanto visu to, ko mēs vēlamies izmantot, bet jādomā arī par veselības aprūpas sistēmas ilgspēju. Es vēlētos zināt, vai jūs plānojat eh, kaut ko darīt arī saistībā ar demogrāfijas situācijas eh, ilgspēju. Mums, vai jūs eh, plānojat atstāt visu dalību valstu līmenī, jeb tomēr plānojat arī kāds Eiropas līmeņa risinājums? Es pilnībā jums piekrītu. Mums ir lieliski priekšnosacījumi, lai radītu pievienoto vērtību, neiejaucoties dalību valsts subsidaritātē, nepārkāpjot līgumu, kas nosaka skaidru pienākumu sadali, jo gal galā mēs strādājam balstoties uz līgumu. Tomēr mūsu rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu. Ir nepieciešama to labāka koordinācija, apmainīšanās ar labāko praksi cenšoties pārvarēt dažādus šķēršļus ar konkrētu pasākumu palīdzību, nosakot kritērijus, kas ļautu labāk izvērtēt veselības aprūpas sistēmas. Tā, manuprāt, arī jārīkojas nākotnē. Jūs jau apzināties, ka dalību valstis var pašas lēmt par padziļinātu sadarbību veselības aprūpas jomā. šī sadaļa mums ir paredzēta līgumā par padziļinātu sadarbību. Tas ir dalību valsts kompetencē. Bet atsevišķās jomās, atsevišķos reģionos dalību valsts var pastiprināt sadarbību tieši veselības aprūpas jomā. Mēs nevaram atrisināt problēmas, piemēram, saistībā ar retām slimībām vienā atsevišķā valstī. Mums nepieciešams sadarboties, nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību pārobežu situācijās. Atceros diskusijas Eiropas parlamentā par veselības aprūpas savienību. Tā ir, manuprāt, laba ideja. Iespējams, ka nepieciešams tālākas diskusijas par padziļinātu sadarbību. Tas, protams, ir dalību valstu izvēle. Bet tik tiešām hronisku slimību gadījumā aptaukošanās Mums ir Eiropas pusgada ietvaros jāspēj atrast risinājumu arī vecoļaužu aprūpē, piemēram. Paldies! Paldies! Un tagad eh, Kovačeva kungs lūdzu. Godātais komisāra amata kandidāts labas kvalitātes veselības aprūpe ir viena no Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesībām un viena no Eiropas Savienības veselības aprūpas sistēmas stūrakmeņiem. Tomēr tā nav realita, realitāte. Ļoti daudzās starp dalību valstīm eksistē būtiskas veselības aprūpas atšķirības. Ko jūs darīsiet Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu veselības aprūpes eh, pakalpojumus, sākot no profilaks un beidzot ar ārstēšanas pakalpojumiem? Tas attiecās uz cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām un arī uz bērniem, kuri atrodas istumtības, uz istumtības robežas. Un vēl. Komisāra kandidāta kungs, jūs teicāt, ka viena no jūsu prioritātēm būs profilakse. Profilaksē ir ļoti liela sabiedrības veselības svars. Vai jūs esat gatavs uzsākt neatkarīgu pētījumu par mikroviļņu un telekomunikāciju mastu un telekomunikāciju ierīču ietekmi uz veselību? Paldies! Atbilde. Kalbant apie par eh, šāda pētījuma organizēšanu par eh, radiācijas ietekmi uz cilvēku veselību, radiācijas no mikroviļņiem un no dažādām telekomunikācijām. Protams, ja parlaments šādu vēlmi izteiks, eh, komisijai uz to būs jārēģē. Vēlētos eh, vērst jūsu uzmanību uz patreizējo situāciju, un tā ir sekojoša. Man ir nepieciešama papildus eh, dati un papildus informācija, lai sniegtu konkrētu atbildi. Tagad eh, par tā saucamo reto slimību ārstēšanas iespējām un par bērnu slimību ārstēšanas iespējām. mums ir nepieciešams pārskatīt un izvērtēt jaunajos apstākļos pārobežas veselības aprūpas direktīvu, un tiešām ir tādas situācijas, kad uh, tā saucamie specializētie ārstēšanas centri var izārstēt retu slimību un pat retu, retas bērnu hroniskas saslimšanas. Un ir tādas saslimšanas, kuru Eiropā ir tikai kāds patsmit gadā, un ir konkrētas valsts, kurās ir ļoti liela ekspertīze šo slimību ārstēšanā, un tad bērns un pat pieaugušos varētu sūtīt uz šiem tā saucamajiem specializētajiem centriem bet eh, mums ir jārod ietvars, eh, kā mēs to varētu izdarīt. Prieksēdētais, paldies! Un eh, pēdējais jautājums Magines skundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, un paldies komisāra kandidāta kungam. Jums būs vesela virkne jautājumu risinām, un viens no jautājumiem būs medicīniskā aprūkojuma direktīva. Uh, šā parlamenta eh, komiteja par eh, veselības aprūpi un arī par to, kādā veidā būs eh, patērētājiem pieejami šie mm, ražojumi. Kā jūs, kādas būs jūsu prioritātes šajā likumdošanas failā? Kā jums šķieta, kur ir vājās vietas patreizējā sistēmā, īpaši par eh, izvērtējumu, un cik eh, liela nozīme būs eh, medicīniskā aprīkojuma direktīvai jūsu veselības profilakses plānā? Paldies! Atbilde. Varbūt mēģināsim visi šobrīd iedomāties eh, mūsu slimnīcas, eh, poliklīnikas, eh, kurās nebūtu medicīniskā aprūku, aprū, aprīkojuma. Tas vienkārši nav iespējams. Tas nozīmē, ka medicīniskais aprīkojums ir ārkārtīgi svarīgs veselības aprūpē. Un, eh, protams, runājot par veselības aprūpas sistēmas modernizāciju un reformām, runa par medicīnas aprīkojumu ir ļoti aktuāla. Jo, ja nebūs sakārtot šī medicīniskā aprīkojuma jautājums, tad kā, piemēram, ārsts varēs nosūtīt eh, informāciju uz kādu specializēto centru par pacientu? Uh, tad eh, kā šī informācija varētu tikt nosūtīta, piemēram, no Lietuvas specializētā centra vai no poliklīnikas uz kādu citu specializēto centru? Šobrīd ir tik daudz tehnoloģisku risinājumu, tā saucamie viedie risinājumi veselības aprūpē. Tāpēc es eh, vienmēr esmu apgalvojis, ka veselības aprūpe šodien ir ārkārtīgi interesanta joma, un veselības aprūpe spēja gan palielināt eh, valsts IKP, gan arī eh, ir lauks veselē virknē interesanti risinājumi un e, diskusijas e, jau sākās Lietuvas prezidentūras laikā, un es vēlētos pateikties arī parlamenta NV komitejas referentiem, kuri lielā mērā veicināja Rots Danmar Bērenskundzes, Rot Bērenskundzes ziņojumu sagatavošanu. Mēs esam sadarbojušies šajā jomā, un darāmā vēl ir daudz jā, bet e, mēs esam panākuši daudz. Protams, šis jautājums ir ļoti aktuāls un mēs pie tā strādāsim. Grazie. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies visiem kolēģiem, kur uzdeva jautājumus, un eh, paldies komisāra amata kandidātam par izsmaļošajām atbildēm. Tagad eh, došu vārdu komisāra kandidātam noslēguma vārdiem. Burtiski pāris minūtes, maksimāli piecas, lūdzu vārds jums, Andru Kaitis kungs. Mister. Godātais prieksēdētāja kungs, cienītie parlamenta deputāti. Es vēlētos izteikt savu patiet, pateicību par to, ka man šodien ir tā iespēja runāt tieši ievēlētu Eiropas iedzīvotāju pārstāvu priekšā. Esam runājuši par tik ļoti svarīgiem jautājumiem visiem eiropiešiem. Veselība un veselīgs dzīves, dzīvesveids, īpaši pārtikas drošums, ir ļoti svarīgi jautājumi visu mūsu galvās un sirdīs. Veselība, pārtikas drošums, dzīvnieku labturība un fitosanitārie jautājumi ir jomas, kurās mums ir apkopot ļoti augsta ekspertīze. Kā vēsturnieks es droši varu apgalvot, ka Eiropas Savienība ir labākais risinājums un labākais um, paraugs, uz kuru tiekties citiem pasaules kontinentiem, Un eh, kā mediķis es varu apgalvot, ka veselības un pārtiks drošuma standarta Eiropas Savienībā ir vislabākais piemērs pārējai pasaulē, kā risināt eh, ikviena veselības problēmas. Un kā politiķis es vēlētos pateikt, ka visu krāsu spektrs - zila, sarkana, zaļa, zila un pārējās ļoti labi iet kopā ar veselības jautājumiem godātie parlamenta deputāti. Kā man, man kā uh, deportācijā dzimušam lietuvietim ir ļoti spēcīgas sajūtas šobrīd, un jau kopš bērnības es esmu cerējis strādāt eh, šeit, bet eh, patiesība ir tāda, ka es vienmēr esmu sapņojis par labāku, gaišāku dzīvi, tādu dzīvi, kurā es varētu palīdzēt iedzīvotājiem dzīvot veselīgāk. Un to es esmu darījis visu savu dzīvi. Dargie draugi, ja jūs man ļausiet, es savu darbu virzīšu uz eh, palīdzēšanu cilvēkiem, bet strādājot kopā ar jums, mums tas izdosies vēlētos eh, pateikt vēl vienu svarīgu teikumu. Šeit ir mūsu bībeli, ja vēlaties. Tas ir līgums. Un 16. tās pantā, 9. punktā ir skaidri teikts, ka E, dalību valstis, balstoties uz vienlīdzīgu rotāciju, atbild par šiem veselības jautājumiem. Tātad e, vienlīdzīga rotācija, tas nozīmē, ka mums visiem ir vienlīdzīgi spēles noteikumi un mēs iestājāmies par veselības aprūpi visiem vienlīdzīga Eiropā. Grazie, komisārio, per. Eh, Paldies komisāru kandidātu kungam. Paldies, ka jūs atbildējāt uz eh, visiem deputātu uzdotajiem jautājumiem. Paldies, eh, ka mēs visi ļoti strikti pieturējāmies pie laika grafikiem. Kā jau šeit izskanēja, bieži vien atbildēt vai pat uzdot jautājumu laika nepietiek, bet eh, tie ir noteikumi, tie ir nosacījumi, kurus esam pieņēmuši un paši apstiprinājuši šām uzklausīšanām. Esam pie tiem pieturējušies, un tas ir apsveicami. Jūs jau to pieminējāt, un eh, es vēlētos arī visiem atgādināt, ka ir paredzēta NV koordinatoru sēde starp 3 un 4, starp 3 un 3.30, kurā mēs eh, izvērtēsim šajā uzklausīšanā dzirdēto. Tātad koordinatori uzaicinātu uz koordinatoru sēdi, bet eh, šobrīd vēlētos pateikties visiem, pilnīgi visiem, un eh, es atvainojos, ka man bija tā kā jādraud ar āmuriņu, bet tas bija tikai tāpēc, lai visi pieturētos pie laika grafika. Paldies!